Dear friends, please take your seats. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim darbu. So let's begin. Sāksim ar uh, darba kārtības pieņemšanu. Kā jūs zināt, Darba kārtība visiem ir izsalīta, bet ir iesniegti lūgumi mainīt darba kārtību. Eiropas parlamentā izmeklēšanas tiesību referents eh, Ramons Hauregi ir aicinājis sesto darba kārtības punktu par parlamenta izmeklēšanas tiesību veikšanu izskatīt pirms balsojuma. Ja deputāti piekrīt, tad mēs varētu balsot uh, par jaunu mandātu sarunu vešanai. Iepriekšējā AFCO sanāksmē 22. oktobrī AFCO komiteja akceptēja referenta priekšlikumu sagatavot darba dokumentu, kurš tiktu prezentēts AFCO sanāksmē 3. decembrī. Tā kā padomu vēlas virzīties uz priekšu sarunās par šo jautājumu. Padomes gāga darba grupas sanāksmē šis darba kārtības punkts tiks iekļauts eh, šo piekdienas 20. novembra sanāksmē. Mercedes Breso referente par 2014. gada igadējo ziņojumu par Eiropas Savienības finansiālo interešu eh, un eh, cīņas pret krāpniecību uh, jautājumos ir lūgusi, lai septītais darba kārtības punkts tiktu izskatīts pirms balsošanas. Tāpēc mans priekšlikums būtu izskatīt 6. un 7. punktu pirms balsošanas, un balsošana līdz ar to varētu sākties pulkstens desmitos. Es gribētu zināt, vai kādam ir iebildumi. Šoplina kungs, lūdzu jums vārds. Nē, šeit nav runa par iebildumiem. Es gribēju vienkārši, lai jūs piefiksētu tādu nepatiku no manas puses. Darba kārtība tika izmainīta ļoti vēlu vakar vakarā, un es nedomāju, ka tas ir godīgi pret deputātiem. Tagad jūs izskaidrojat, kāpēc tas tika darīts, un man tas liekas eh, visnotaļ saprātīgi, bet es nedomāju, ka šāda veida grozījumus varētu mm, izdarīt eh, tikai dažas stundas pirms sanāksmes sākuma iepriekšējā vakarā. Es domāju, ka ja šādi grozījumi netiek izdarīti pietiekami laicīgi, tad mums ir jāievēro sākotnējā darba kārtība. Pirms mēs sāksim izskatīt Haureguī kunga ziņojumu, man būtu arī kas piebilstams, bet eh, gribētu pieteikties runāt vēlāk. Paldies! Gribētu jums pastāstīt, ka jā, pilnībā jums piekrītu, saprotu, kāpēc jums ir šāda nepatika. Šīs izmaiņas mēs ieviecām tik līdz priekšēdētājs saņēma informāciju par izteiktajiem lūgumiem. Jebkurā gadījumā mēs, protams, centīsimies izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē. Tātad, ja jūs piekrītat, Mercedes Bresto lūdzu. Ah, ah oi, sorry. Atvainojos. Gribēju tikai jums pastāstīt, ka pirms dažām dienām brīdinājām jūs eh, par to, ka uh, kaut kas tāds varētu notikt, un parasti balsojumā ir vajadzīgs, lai piedalītos vairāk eh, cilvēku. Tieši tāpēc šī organizācija uh, ir ļoti būtiska. Jebkurā gadījumā uh, Man tas neko neizmaina. Es piedalīšos sanāksmē arī pēc pulkstens desmitiem. Labi, protams, mēs apspriedīsimies ar Sutneru kungu un visiem atbildīgajiem, lai izvairītos no šādām situācijām nākotnē. Paldies, tad līdz ar to varam uzskatīt, ka darba kārtība ir pieņemta ar attiecīgajiem grozījumiem. Tagad pievērsīsimies priekšādātāju paziņojumiem. I'm now informed that Mrs. Ubner would like to uh, make the announcements when. Man tikko paziņoja, ka Udners kundze arī ir kas sakāms, uh, tad, kad viņa ieradīsies. Tas nozīmē, ka mēs varam uzreiz ķerties klāt sestajam darba kārtības punktam, un uh, šeit ir runa par um, Eiropas parlamenta regulas priekšlikumu par nosacījumiem, kā tiek piemērot Eiropas parlamentā izmeklēšanas tiesībām. Uh, Gribētu dot vārdu Ramonam Hauregī, lai viņš varētu prezentēt savu otro darba dokumentu. Lūdzu, jums vārds. Šoplina kungs arī vēlējās izteikties. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Gribēju nodot eh, informāciju Hauregī kungam. Es saprotu, ka jūs pieprasīsiet mandātu sarunu vešanai ar padomi. Tās partijas grupa ir tam gatava, bet mēs gribētu jūs lūgt sagatavot ēnu referentu sanāksmi, pirms jūs organizējat jebkādas sanāksmes ar padomi. Paldies! Paldies par šo konstruktīvo uh, informāciju. Lūdzu, Haurēgī kungs, jums vārds. Paldies, priekšādētāji! Es eh, gribētu atbildēt vispirms Šoflina kungām. Protams, esam iecerējuši rīkoties eh, tieši šādā veidā. Kā references vienmēr esmu mēģinājis nodrošināt, lai jebkādas formālas sarunas ar padomu un komisiju eh, notiktu tikai tad, kad iepriekš ir notikusi ēnu referentu sanāksme. Tātad pirms mēs uzsākam jebkādus sarunu procesus. Gribētu jums arī atgādināt, kāpēc mēs atrodamies šādā situācijā. Pavisam īsi izskaidrošu, kāda ir situācija, tā lai nevienam nebūtu nekādu nesaprašanos. Kā jūs atcerēsieties, 2012. gada maijā iepriekšējā mandātā parlaments pirmo reizi apstiprināja ziņojumu. Tātad tas bija pirmais Eiropas parlamenta teksts, kur tika paredzētas sarunas ar padomi un ar komisiju. Pēc pusotra gada, 2014. gadā, šīs sarunas eh, notika balstoties uz šo iepriekšējo ziņojumu. Galīga vienošanās netika panākta. Bija eh, tādas mm, nelielas vienošanās attiecībā uz dažiem punktiem, un AFCO komiteja nolēma, ka, lai nodrošinātu, ka šis ziņojums vienkārši netiek kaut kur atmests, ka mēs to apstiprināsim ar nolūku, ka dokuments netiek uzskatīts kā tāds pilnīgi vērtīgs dokuments. Un 2016. gada aprīlī parlaments apstiprināja šo tekstu. Diemžēl šis lēmums tika pieņemts neskatoties uz vēstuli, ko padomes un komisijas pārstāvi nosūtīja Eiropas parlamenta ģenerālsekretariātam. Šajā vēstulē tika izklāstīti vesela virkni iebildumu. Uh, Te bija runa par juridiskiem un administratīviem iebildumiem, un saskaņā ar viņu viedokli nebija pieņemams, ka eh, šādas eh, regulas, kas pārkāpj līgumu vai ietekmē eh, juridisko kārtību Eiropas parlamentā, ka kaut kas tāds tiek pieņemts. Tātad tas notika 2014. gadā. Jaunajā mandātā mums eh, lika atkal to visu iekustināt. Es sagatavoju darba dokumentu. Pirmais darba dokuments tika sagatavots janvārī. Un mūsu mērķis bija uzsākt dialogu ar visām iesaistītajām institūcijām. Kopš eh, šī janvāra dokumenta man ir bijušas dažādas sarunas. Esmu ticies ar prezidentūras pārstāvjiem, ar eh, komisiju, Esmu ticējis arī ar daudzām citām interesētajām pusēm, kuras mēs arī vēlējāmies iekļaut eh, sarunu komandā. Tomēr nebija iespējams eh, panākt mandātu padomus iekšienē, lai varētu uzsākt šo dialogu. Sākotnēji tam vajadzēja būt neformālam dialogam, tādām kā sākotnējām sarunām. Mēs eh, sākām saprast, eh, kādas tieši ir grūtības, un domājām, ka varbūt varētu to visu iekustināt, ka varbūt eh, padome un komisija arī varētu sākt iesaistīties šajā procesā, lai varētu saprast, kādas tad īsti ir problēmas un kā tās varētu atrisināt. Diemžēl padomei neizdevās panākt iepriekšējo vienošanos, lai to sāktu darīt. Bija bloķējuši balsojumi, nekad nebija pietiekama vairākuma bija vairākas sanāksmes, kur viņi mēģināja to visu virzīt uz priekšu, bet īstenībā bija tikai viena reāla tikšanās, eh, kas notika jūnijā um, ar komisiju. Padome īstenībā pat nebija klāt. Iepriekšējā vakarā viņi vienkārši pateica, ka viņi nevarēs ierasties. To paziņoja Latvijas prezidentūra tikai vienu vakaru pirms sanāksmes. Līdz pat eh, septembra mēnesim kad Luksemburgas ministrs izteicās, es atceros, ka tā bija tikšanās pirms viņa mandāta, mēs viņam teicām, lai Luksemburgas prezidentūra sākt kaut ko darīt attiecībā uz šo paziņojumu. Bija vairākas tikšanās ar Luksemburgas ministru un viņa darbiniekiem. Tika uh, nosūtītas vairākas vēstules, tika runāts par to, kādos apstākļos padome varētu sākt darboties vai arī apstiprināt sarunu mandātu. Un tāda ir pašreizējā situācija. Padomēji ar to nepietiek. Protams, tiek um, pausta labā grība, bet ar to, diemžēl, nav gana. Uh, ir nosūtītas vēstules, arī Hībners kundze ir sūtījusi vēstuli, bet um, ar to, tiemžēl, nav gana. Mēs redzam, ka AFCO uh, komiteja izrāda vēlmi sākt pētīt reālos juridiskos sarešķījumus, kas parādās šajā dokumentā. Un uh, tas sākās jau aprīlī pirms apstiprinājuma plenārsēdē. Taču padome vēlas tādu kā oficiālu uh, izpausmi no mūsu puses par vēlmi rast risinājumu šīm problēmām. Te ir arī Davida Martina teksts, es īsti nezinu, vai tas parādās vai nē. Jebkurā gadījumā nav šādu dokumentu par izmeklēšanas tiesībām. Šāds dokuments vienkārši netiks gatavots, pirms mums nebūs vienošanās ar padomi un komisiju. Mums ir jāvienojas ar padomi un komisiju par to, ka Eh, šis teksts mums ir jāapstiprina. Varbūt mēs varētu kaut kur izmainis, izmaiņas veikt dažos punktos. Līgumā 228. Eh, pāntā ir teikts, ka eh, šādām izmeklēšanas tiesībām iepriekš ir vajadzīga vienošanās starp institūcijām. Pretējā gadījumā šādas izmeklēšanas tiesības netiek veiktas. Tātad mums ir jāskatās, kādi tad īsti ir šie juridiskie iebildumi. Ir vajadzīgas gan juridiskas sarunas, gan arī politiskas sarunas. Šīm sarunām ir jābūt patiešām nopietnām. Parlaments vēlas nodrošināties, lai izmeklēšanas komiteja kompetences būtu pietiekamas un pietiekami nopietnas. Tām ir jāatbilst parlamenta sistēmas raksturām. Šeit eh, vajadzētu nodrošināt reāls iespējas veikt izmeklēšanu līdz eh, galam. Tātad te ir runa par tādām izmeklēšanām, eh, par kurām parlaments pieņem lēmumu veikt. Bet, protams, šeit parādās arī dažādas problēmas. Šīs problēmas ir tādas, ka iespējams šo izmeklēšanu priekšmets tiek skatīts kādas valsts tiesvedībā, iespējams, ka dokumenti ir konfidenciāli, Tāpat eh, var parādīties arī iespēja ietekmēt eh, parlamenta deputātus, var parādīties iespējas, ka mēs piespiežam cilvēkus ierasties. Te ir tikai 20 punkti šajā dokumentā, šis teksts ir īss, bet tur parādās, ka ir vajadzīga vienošanās. Šāda vienošanās nekad nav bijusi, un šāda vienošanās ir vajadzīga starp trīs iestādēm. Dāmas un kungi, šis dokuments, ko esmu sagatavojis, ir pēdējā mūsu iespēja mēģināt pārliecināt padomi mainīt eh, savu nostāju un akceptēt to, ka ir jāuzsāk formāls sarunas. Es gribētu norādīt, ka tā ir tāda kā atslēga, ar kuru mēs varētu atslēgt eh, pilsvārtus. Šis dokuments mums ir vajadzīgs. Es gribētu, lai jūs man uzticaties un arī mani atbalstat. padome varētu to akceptēt kā a, politisku gribas deklarāciju no AFCO komitejas puses. Proti mums ir jāmēģina panākt vienošanās, kas mums ir vajadzīga. Ja padome to akceptēs, ja tā akceptēs sarunu mandātu ar parlamentu, un komisija jau ir parādījusi, ka tā ir gatava iesaistīties, tad tas oficiāli atklās sarunu procesu. Un, protams, tad mēs tiksimies atkal ar Šopflinu un ar Vīlandu. Vakar vakarā teicu arī to ēnu referentiem. Ir jāpanāk vienošanās vispirms starp ēnu referentiem. Tad, kad padome paziņos, ka tā ir akceptējusi sarunu mandātu, tad eh, šī sarunu komiteja būs eh, tāda pat kā vienmēr. Mēs tiksimies ar ēnu referentiem, ar grupu pārstāvjiem, gatavosim stratēģiju, iesaistīsim parlamentu juridisko dienestu. Darbosimies eh, balstoties uz 73. pantu, tiks sagatavots atbilstošs sarunu mandāts, viss tiks veikts normālajā kārtībā. Taču šis ir šis ļoti būtiskais vajadzīgais solis, lai mēs līdz šai pozīcijai varētu nokļūt. Gribētu arī norādīt, ka šīs problēmas vēl nav atrisinātas, mums vajadzētu iesaistīt Hībneris kundzi un grupu koordinātorus. Vajadzētu panākt, lai šī vienošanās tiek veikta augstākajā politiskajā līmenī. Šeit ir runa par starpiestāžu konfliktu, ir ļoti būtiski, lai šis mandāts tiktu piešķirts. Tas ir paredzēts līgumā, tātad te ir runa par likumdošanas iniciatīvu, un mēs, mm, mēs esam spiesti pildīt eh, mums piešķirto mandātu. Protams, mēs vēlamies iesaistīties sarunās, un līdz ar to šī politiskā, mm, šis politiskās vienošanās trūkums ir jāskata augstākajā politiskajā līmenī. Jebkurā gadījumā šis solis, ko mēs pašlaik veicam, ir ļoti būtisks solis, lai mēs varētu nonākt līdz formālām sarunām, kas varētu notikt janvārī, kur būtu iesaistīts parlaments un visas iesaistītās grupas. Tas būtu pirmais solis. Paldies! Clear, yeah, yeah. Paldies, Šoflin kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Um... <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji, atvainojiet visam īsi. Rodīgas kungs ir tiešām veids lielisku darbu, viņš ir arī noteicis darba kārtību, kas ir jāizdara ļoti skaidri. Mēs zinājām, ka šis dusjē ir svarīgs un, protams, ļoti sarežģīts. Man izskatās, ka tieši šī sarežģītība izriet no tās realitātes, kur uh, sastops likums un uh, politika, un tā ir ļoti jūtīga sfēra. Mūsu Parlamenta loma ir iesaistīties cik vien varam. Mēs pārstāvam pilsoņus Un līdz ar to mums ir arī jāiesaistās šajās izmeklēšanas tiesībās atzīstu, ka izcitām institūcijām, protams, ir šeit jūtīgi jautājumi, arī dalību valstīm ir jūtīgi delikāti jautājumi, un tas arī, ko jūs teicāt, ka, jā, Varbūt arī mums ir jāskatās uz izmeklēšanas procesiem un īpašiem nosacījumiem dalībvalstīs. Tas viss ir, protams, jāņem vērā. Es redzu, ka dosie jau šajā, da, e, šī komiteja ar šo dosie strādā vairākus gadus, jau arī atceros no iepriekšējā sasaukuma, neatceros vairs tieši cik sen mēs strādājam, bet tiešām e, mēs e, strādājam ļoti ilgi pie šī jautājuma. Mēs esam ļoti apmierināti ar jūsu paveikto darbu un uh, veiksmi sarunās ar pārējām institūcijām. Thank you very much, Mercedes Bresa. Okay. Paldies, Lūdzu, Berezes kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, arī no mūsu puses mēs uh, pilnībā varam piekrīst un atbalstīt uh, to procedūru, ko mums piedāvāja kolēģis Es uzskatu, ka šis ir tiešām labākais veids, kā arī izsināt šo jautājumu mandāts un arī šo sarunu vedējā apņemšanās pilnībā informēt visas grupas ar ēnu referents starpniecību vai koordinātoru starpniecību, kā nu eh, jūs pats vēlēsieties, un pēc tam uh, arī ziņojiet mums par jaunākiem notikumiem. Cerams, ka šoreiz mums izdosies arī nonākt pie pozitīva rezultāta. Nu, citu risinājumu nav. Mums ir jāpiekrīt sarunām, jebkurā gadījumā mums joprojām ir šis mandāts, līdz ar to būtiski ir arī vienoties un definēt kopīgu tekstu Domāju, ka noteikti būs arī jāpiekāpjas, bet ir ļoti svarīgs risinājums. Tātad pilnībā paužām arī jum, savu uzticību jums. Ramontu noteikti būs labs sarunu vedējs veiksmi darbā. Liels paldies! Arī Kapas kungs, paldies priekšsēdētāji! Šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs pilnībā piekrītām uh, pri, uh, priekšlikumam uh, mums un viņam vēlam veiksmi tā, lai mēs varētu arī uh, sasniegt rezultāts, par kuriem cīnāmies. Maite, you got the floor. Sí, eh, bueno, mm, conozco al. Paldies. Jā, es jau visai sen uh, un labi pazīstu Ramonu. Ja nu kādam tiešām ir. Uh, Eh, veiksme eh, un iespēja panākt labus rezultātus, ja tas ir viņš. Un mēs tiešām esam satraukti par šo situāciju. Mums ir šeit parlamentā ļoti svarīgi jautājumi un būs grūti panākt rezultātus. Paldies! Tad uh, vairs neviens vēlas izteikties. Labi, tad septītais punkts. Nē, bet vēl ir Ramons. Jā, vēlos pateikties visiem kolēģiem par izteikto uzticību. Un es darīšu visu, lai jūs nepieviltu. Paldies! Un pārējiem tagad pie septītā punkta darba kārtībā. 2014. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību cīņa pret krāpšanu. Es tagad vēlos dot vārdu Mercedesai Breso, atzinuma sagatavotājai. Aicinu viņu mūs iepazīstināt ar uh, grozījumiem, kāds esam saņēmuši. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Es tagad nonākšu klajā ar tādu visaptverošu dokumentu prezentāciju. Es jau jūs iepazīstināju ar šo dokumentu iepriekšējā apkosanāksmē. sanāksmē. Daži tomēr punkti man kā ceram sagatavotājai ļoti svarīgi. Vispirms kontroļu vienkāršošana, otrkārt koncentrēšanos uz to, kā mēs nodalām krāpšanu un kļūdas, un treškārt uh, uzlabot sadarbību starp dalību valstīm Eiropas komisiju, un ceturtkārt jautājums par uh, kontroļu horizontalizēšanu. Atbilstīgi 325. pantam līgumā esam saņēmuši 28 grozījumus. Es varu atbalstīt 18 grozījumus, piedāvāšu divus kompromisus grozījumus par eh, kādiem vēl sešiem, septiņiem grozījumiem. Es vēlos vienkārši izcelt to, ka es eh, īpaši uh, Esmu arī strādājusi pie grozījumiem par atsevišķiem jautājumiem, to vēlos īpaši šeit izcelt par uh, procedūru caurskatāmību, par to, kā tiek izmantotā valsts nauda Eiropas un nacionālajā līmenī, piemēram, aicinājums izveidot pret korupcijas koordinācijas dienestu. Uh, Otrakārt arī par informāciju par kontroļu norisi 13. grozījums, piemēram, par kontroļu neatkarību 12. grozījums. Arī par uh, to, lai ātrāk tika izveidots arī Eiropas, uh, prokur, Eiropas prokuratūra Tas ir sarežģīts jautājums, ir Eiropas izmeklētāju birojas, arī šeit ir vairāk grozījumu, nāksim klajā ar kompromisiem, lai iekļaut pēc iespējas lielāku skaitu grozījumu un visbeidzot par eh, arī ar eh, tabaks kompāniju nolīgumu publicēšanu. Lūk, es domāju, ka ar to pašlaik arī pietiek. Es uh, neredzu, ka būtu šeit kādas īpašas problēmas uh, tiecībā uz uh, balsojumu par šiem grozījumiem. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Šoflinkungs. Vēlreiz paldies priekšsēdētāji. Vienkārši vēlējos pateikties un arī uzteikt Breso kundzes darbu. Šis darbs ir ļoti svarīgs, labi paveikts Man liekas, ka tiešām šie ir jautājumi, eh, kas tiek efektīvi risināti. Arī um, šis Eiropas izmeklētājs eh, varbūt tiešām ir pienācis laiks eh, arī to risināt, jo te ir tomēr jautājumi arī par dalībās kompetencēm noteikti būs pretestība. Par caurskatāmību, par kontrolas neatkarību, protams, ka tas ir vitāli svarīgi un tas ir arī uh, jānosaka ar maksimālu efektivitāti un tiešām vēlreiz liels, liels paldies par ieguldīto darbu. Liels paldies, tas kādu rānu kungs, lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs, pavisam īsi no manas puses, jo mēs jau esam par šo jautājumu runājuši arī priekšējā sanāksmē. Vēlreiz pateicos uh, atzinam sagatavotājai un paldies arī vēl tiešām par uh, uh, lielisko progresu. Komentāri, ko izteica iepriekšējā sanāksmē, arī ļāva uh, progresēt pie svarīgākajiem punktiem, ko mēs vēlamies šeit iekļaut. Tomēr nedaudz man pietrūkst. Uh, teksts par Olafu un uh, pārskatīšanu šo kompetenci, tad, uh, kur mēs vēlamies nodalīt arī Olafu, kas veids kontrols, tad arī budžeta jautājumu, nu es neatļaušos varbūt uzstāt, bet, nu, ir man tāda neliela neapmierinātība, frustrācija par to, ka šis jautājums netiek pilnībā atspoguļots. Tad ir jautājums par korupcijas indeksu. Nu, tas ir tāds jautājums, jā, kad komisija analizē situāciju un tad arī sniedz savu uh, tādu kā atzinumu indeksu reitingu par to, kā direktīvas tiek transponētas dalību valstīs, tad varētu arī raudzīties Uh, uz to, kā komisijas labāk varētu analizēt tieši to, kā dalībvalsts strādā ar korupcijas problemātiku. Nu, varbūt nelikt vietāmā kādu atzīmi vai reitingu, bet vismaz komisija varētu norādīt, kāds tad ir uh, šis korupcijas līmenis, kādas pastāv, kāds pastāv dalību valstīs. Nu, tas nav vienkārši izdarāms, bet varbūt tas ir tomēr apdomājums risinājums, un paldies Mercedesē par darbu. Paldies! Jā, mēs arī pievienojamies uzteikumu vārdiem. Um, Mercedes Breso lieliski arī pastrādājis pie šī atzinuma. Darbs izcels. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vēlamies uh, no jauna uh, pilsoņu acīs atgūtu tad, šūsticību. Vēlreiz uh, Breso kundzei vārds. Es pirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās. Protams, ka es vēl mēģināšu pārdomāt, eh, kā atrisināt vēl mm, atklātos jautājumus, un Drāna kungam vēlos norādīt, ka Ja, nu, es esmu, es tā ar visai lielu neusticību raugos uz indikātoriem, piemēram, korupcijas šis indeks dažādās valstīs, kas tiek veidots no dažādiem elementiem. Šie elementi bieži vien ir ļoti atšķirīgi, nevienmēr arī šajos indeksos uh, var visu atspoguļot. Mēs to arī redzam, uh, kad Piemēram, tiek runāts arī par parlamentāriešu efektivitātes indeksu. Dažkārt tiešām esam pārsteigti, dažkārt tie, kas dara vismazāk, beigās izrādās ir visaktīvākie, jo viņi vienkārši aktīvi piedalās parlamenta brīvajā mikrofonā un tam līdzīgi. Līdz ar to es tā visai neuz, ar lielu neusticamību raugos uz šiem korupcijas indeksiem, kas norāda uh, varbūt uz lietām, kas nav īsti aktuāls un atbildīgs. Es baidos, ka tas varētu radīt vienkārši vairāk problēmas nekā risinājumu, bet es vēlreiz par to domāšu, aicinu visus kolēģus arī par to padomāt. Noteikti mēs varētu arī rast risinājumu. Bet šis jautājums ir jāizanalizē, pirms mēs piedāvājam kādu indeksu Es domāju, arī mums pašiem uh, noteikti būtu interese to visu padziļināt, izdiskutēt, izanalizēt, jo vienmēr ir visai bīstami uh, salikt visu vienā grozā, kas ir bieži vien uh, ļoti atšķirīgi. Uh, Jā, nu visu kaut ko varam salikt šajā grozā, visu saliekam kopā, saskaitām un tad beigās nonākam pie problēmas. Es to ļoti labi arī zinu, ir dažādi indeksi, vides indeksi un tam līdzīgi. Dažkārt šī indeksi vispār neatspoguļo realitāti. Es neesmu pret pēc būtības, bet man ir iebildes un šaubas. Par to noteikti vēl diskutēsim. Īpaši ar Dārāna kunga, kurš ir tieši piedāvājis šo konkrēto grozījumu. Par to padomāsim, pasādāsim. Paldies. Thank you very much. Lielas paldies. Tādējādi noslēdzam arī šo darba kārtības punktu. Un tagad o, uh, nododu vadību Hubners kundzes rokās, viņa tikko ieradusies un tagad viņi nāks klajā ar paziņojumiem. I'm sorry, we just had the meeting with... Es atvainojos, mums uh, bija sanāksme ar uh, korepē par vēlēšanu likumu, tādēļ esmu nokavējusies. Vēlētos informēt jūs par lēmumiem, ko pieņēma koordinātori 29. oktobrī. Vispirms attiecībā uz nominācijām koordinātori nolēma nominēt eh, Ramonu Horegi par eh, pašinstīvas ziņojumu par demokrātijas attīstību Eiropā potenciālu un izaicinājumiem. Etilī kundze nozīmēta par, eh, ziņ, par referentu budžeta izpildes apstiprināšanai 2014. gadam attiecībā uz padomi un e. un tas attiecas uz pagājušā, arī uz pagājušā gada budžeta izpildi. Un arī AFCO ziņotājs no Lībes ir eh, jāieceļ attiecībā par cilvēktiesību situācijas eh, ziņojumu. Tālāk. Mēs eh, komitejas priekšsēdētāju konferencē pieteicām ziņojumu un bija priekšlikums mainīt ziņojumu virsrakstu un koordinātori ieteica saglabāt pašreizējo virsrakstu attiecīgajam ziņojumam, un līdz ar to ziņojums ir jāiesniedz priekšsēdētāju konferencei apstiprināšanai. Ekona ir uh, partnerkomiteja, un virsraksts būs demokrātiskās atskaitīšanās stiprināšana uh, Eiropas pārvaldībā institucionālais izaicinājums. Un uh, Alans Lamasūrs runāja par nesadarbības gaisotni vai attieksmi, kādas demonstrē vairākas daudzasinās korporācijas, un koordinātori ieteica, kā Lamasūra kunga vēstule uh, būtu apspriežama darba grupā. Iespējamā reglamentu maiņas kontekstā. Un koordinātori uzskatīja arī, ka par šo jautājumu varētu runāt arī uh, saistībā ar Gīgolda kunga ziņojumu par caurskatāmību Eh, par ES institūcijas apstāvību un integritāti, lai viņš arī varētu sārunu kontekstā eh, par labāku eh, likumdošanu izmantot šo tēmu. Mēs runājam arī par virkni rezolūcijām, jo esam saņēmuši vairākas rezolūciju priekšlikums un koordinātoru rekomendācijas ir sekojošas. Vispirms rezolūcija par apvienoto karalistu par eh, referendumu par Eiropas Savienības atstāšanu. Mēs vienojamies par to, ka šīs jautājums ir jārisina saistībā ar AFCO ziņojumu, pie kā strādā Gīs Ferhauštara kungs par iespējamo attīstību un korekcijām uh, pašreizējā institucionālajā uzbūvē, kas attiecas uz rezolūcijas priekšlikumu par ES izdevumiem saziņai. Tika nolēmts, ka e, šīs rezolūcijas priekšlikuma izstrāde tiks nodota budžeta kontrolas komitejai, lai tā izskatīto saskaņā ar savu kompetenci, kas attiecas uz uh, pie politiskām grupām nepiedarošajiem deputātiem un attie, diskriminēšu attieksmi pret viņiem, eh, tā ir atstāta eh, apspriešanai, un kas attiecas uz lielāku caurskatāmību Eiropas institūcijā, šo jautājumu eh, izskatīs Svens Gigols sava ziņojuma par caurskatāmību ietvaros, un no koordinatoriem nebija iebilžu. Uh, attiecībā uz šīm rekomendācijām, kuras apstiprināja komiteja. Tiek plānota Eiropas Savienības tiesas, tiek plānots Eiropas Savienības tiesa apmeklējums. Ieteicamie datumi būtu 27. 28. janvārs, bet jūs saņemsiet informāciju par to iepriekš Un tagad mums ir jāgaida līdz balsošanai, kas sāksies 2010. un līdz ar to es pārtraucu sanāksmi uz 5-6 minūtēm. Cienījamie kolēģi, vēlētos sākt balsošanu. Mums ir jātiek galā ar trīs jautājumiem. Vispirms ir jābalso par eh, Ramona Regi dokumentu, ko jūs apspriedāt. un mēs balsosim par to, kā politiski orientēt darba dokumentu, kur mēs apliecināsim bažas, kuras pauda padome, un piešķirsim pilnvarojumu un mandātu referentam mm, kontaktēties ar padomu šajā uh, priekšsarunu uh, stadijā un izveidot uh, attiecīgi komandu sarunu vēršanai. Un formālās sarunas sekos mūsu lēmumam par formālo mandātu un sārunu komandas izveidi. Tikko būsim saņēmuši apstiprinājumu no padomas, ka viņi ir gatavi uzsākt sarunas, pamatojoties uz to, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Un tādēļ jautāju, kurš ir par šādu lēmumu? Tātad jūs it kā esat polāri izvietojušies vidū, neviena nav. Tātad kas par šo jautājumu? Kas pret? Kas atturs? Neviens. Tātad, Ramon, jūs esat saņēmis to, ko lūdzāt. Esam to apstiprinājuši. Nākošais balsojums. Paulo Ranžēla atzinums par ES lomu starptautiskajās monetārajās un regulējošajās finanšu institūcijās. Okay, can we, can we start vote? Vai varam sākt balsot? Kompromiss sākas par. Kas par A? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par. Trešais grozījums, kas par. Pret. Pārbaudām trešo grozījumu elektroniski. Sākam balsot. We don't know. I, oh, no. Okay, yeah. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret. Pārbaudam ceturto, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret at, pārbaudām piekto. Sākam balsot. Jā, jā. Nu, daram, ko varam, beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums pat daļām. Pirmā daļa par pret Izskatās, ka tieši tāds pats pārākums, bet pārbaudam pirmo daļu. Vote is closed. Beidzam balsot. 9 pret 8 balsojam arī elektroniski par otro daļu. Sākam balsot par otro daļu. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss B, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss C, kas par priekšsēdētāji atvainojas. Kompromiss C, balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret pret 11. par pret atturas pieņemts, 12. padaļām pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 13. grozījums, kas par 13. par pret atturas noraidīts, 14. par pret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 pret, atturas, noraidīts, 20. par, pret, atturas, noraidīts, 21. par, pret, atturas, pieņemts, 22. par, pret, atturas, noraidīts, 23. par, pret, atturas, noraidīts, 24. par, pret, atturas, noraidīts 25. par pret atturas pieņemts šķiet, ka. Pārbaudīsim 25. elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Beidzam. Nu, dīvains rezultāts. Kas te notiek? 26. grozījums, kas par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet katram gadījumam pārbaudīsim. 26. sākam balsot. 26. pārbaudam elektroniski beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums par pret Pārbaudām arī 27. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts ar 8 balsīm pret 7. 28. par pret. Pārbaudam 28. It's adopted. Pieņemts. Kompromiss D, kas par? Pret atturas pieņemts. 30. par. Pret atturas noraidīts. 31. par. Pret atturas noraidīts. 32. par. Pret atturas pieņemts. 33. par. Pret atturas pieņemts. 34. par. Pret atturas noraidīts. 35. par pretaturas pieņemts, kompromiss E par pretaturas pieņemts, 38. par pretaturas noraidīts, 41. par pretaturas pārbaudām 41. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 42. par, pret atturas pieņemts 43. par, pret atturas noraidīts 44. pa daļām pirmā daļa par, pret atturas pārbaudām 44. pirmo daļu. Ja, Beidzam balsot un noraidīts. Otrā daļa par. Otrā daļa atkrīt. 45. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 46. par. Pret atturas noraidīts. 47. par. Pret. Pārbaudām 47. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 48. par pret atturas noraidīts 49. par pret attu pārbaudām 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. par Pārbaudam arī 50. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 51. par, pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad elektroniski galīgais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Un varam apsveikt Paulo. Pieņemts. E, bija šī procedūra par deleģētiem aktiem par Eiropas partijām un fondiem, un bija termiņš, līdz kuram var izteikt eh, iebildumus par saturu, par Eiropas eh, partiju reģistrāciju katru. Un saskaņā ar 105. Eh, pantu 29. Eh, oktobrī bija pēdējais termiņš eh, iebildumu iesniegšanai, un tas nozīmē, ka AFKO komiteja neiesniegs nekādu rezolūcijas priekšlikumu par šo jautājumu. Bet es gribu atgādināt, ka politiskajām grupām joprojām pastāv iespēja iesniegt plenārsēdē iebildumu, ja uh, tam piekrīt 40 deputāti. Esam beiguši uh, balsošanu, tas mums paveicās ļoti ātri tāpēc mums atkal būs neliela pauze un sāksim eh, sanāksmi ar dalību valstu parlamentiem 10.30. tā kā tagad sēdes pārtraukums līdz 10.30.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

concerns about future vision. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.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

Italia, Uh, dear colleagues, I... Cienījamie kolēģi, es lūgtu jūs ieņemt vietas. Nu, nav jau viegli panākt, lai Ričards, piemēram, apsēstos, bet es visus ļoti sirsnīgi sveicu. Mēs sākam jaunu tradīciju šajā konstitucionālo lietu komitejā. Esmu dzirdējusi, ka Agrāk mums nav bijis šajā sanā, šādu te sanāksmi ar nacionālajiem parlamentiem, tā kā man liels prieks, ka esat pieņēmuši mūsu ielūgumu. Esat ļoti sirsnīgi sveikti visi, kas ir no dalību valstu parlamentiem. un es vēlētos īpaši sveikt Marku Ānželu, kas pārstāv Luksemburgas prezidentūru, un Luksemburgas parlamentā viņš ir ārlietu un Eiropas aizsardzības sadarbības un imigrācijas lietu komitejas loceklis. Un es ļoti silti vēlos sveikt arī ministru Nikolasu Šmitu, kas ir ministru prezidents. Jūs jūsu grūtais darbs tuvojas beigām, bet joprojām vēl ir Luksemburgas prezidentūra. Lielas paldies, prez... ministra prezidenta kungs, par ierašanos. Mēs arī gaidām Eiropas komisijas pirmo viceprezidentu Frans Timermanu. Viņš izteica vēlēšanos eh, būt klāt, bet viņš eh, negaidīti tika izsaukt uz ārkārtas sanāksmi Ankarā. Un jūs labi zināt, ka mums pašlaik notiek ļoti svarīgas sarunas starp ES un Turcijas valdību, bet eh, klātesoši ir Paskāls Satīnī, kas pārstāvēs komisijas pirmo vice priekšsēdētāju. Es eh, vēlreiz sveicu visus, lai nevienu neaizmirstu un īpaši uh, sveicu arī Turcijas kolēģis, kas arī uh, piedalās šodien mūsu sanāksmē. Esmu ļoti priecīga viņus redzēt. Varu jūs informēt, ka no Eiropas lordu, eh, tātad eh, no lordu palātas pārstāvi esam saņēmuši vēstuli kurā palāca pārstāvs izsaka bāžas par to, ka mums būtu jāapspriež eh, parlamenta pāraudzība pār Eiropas eh, Savienības eh, aģentūrām. Tā kā tas nozīmē, ka jūs varat eh, apspriest arī aģentūras, ne tikai Eiropas Savienības institūcijas. Mēs no Tima Bosvela kunga esam saņēmuši arī dokumentu, kas ir izplatīts visiem dalībniekiem. Un tas nāk no trīspusējās sanāksmes, kurās piedalījās pār e, apvienotās karalistes parlamenta deputāti, lordu palātas un apakšnām pārstāvi. E, un uh, viņi ir nākuši klajā ar šādu dokumentu, un tādēļ tas visiem jums arī ir izplatīts. Jūs visi labi zināt, kādēļ mēs šodien tikam, tiekamies. Mēs pārdzīvojam grūtus laikus Eiropas Savienībā, un mums, kā parlamenta deputātiem, ir jāraugās arī tālāk par šodienas nelielajām, lielākajām vai mazākajām klizmām mums ir jāraukās nākotnē, un mums ir jāstājas pretī izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Un tieši tādēļ mm, mēs apsvērdīsim Mercedes Bresona Elmā Broka ziņojumus par Eiropas Savienības eh, veidošanas eh, uzlabošanu un Lisabonas eh, līguma potenciālu pilnīgu izmantošanu. Un uh, tas viss ir saistīts ar mūsu šodienas izaicinājumiem, arī komitejas izveidi, kas uh, strādās ar šiem tālākās institucionālās darbības uzlabojumiem. Un institucionālie rīki, institucionālā arhitektūra, pārvaldības kapacitāte Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, kas ņem vērā uh, demokrātisko likumību un uh, likumdošanas procesa caurskatāmību. Tātad mums būs šī te, e, diskusija par e, institucionālo funkcionēšanu un eh, pēcpusdienu veltīsim parlamenta pāraudzības eh, funkcijai lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā. Un sākumā vēlētos dot vārdu trīs cilvēkiem, nu tā es sagadies, ka tie ir trīs kungi. Nu, parasti mēs esam diezgan eh, sarūktināti, ja tikai kungi sēž šeit Bet eh, tā nu šoreiz ir sagadījies. Eh, Tātad vispirms eh, Mārks Angela kungs, kas pārstāv Luksemburgas prezidentūru un Luksemburgas parlamentu. Mēs ceram, ka galvenie runātāji neuzstāsies ilgāk par desmit minūtēm. Vēlējāmies brīdināt jūs par šo ierobežojumu. Paldies, Danute, priekšsēdētājs kundzei. Paldies, eh, draugi, kolēģi, par eh, šo uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Kā jau priekšsēdētāja teica, pašlaik Eiropas Savienībā ir eh, pienācis ļoti izšķirošs brīdis, jo tā stājas pretī ļoti daudziem politiskiem izaicinājumiem. Eiropas Savienības institūcijas un politiskais dialogs ir jāpielāgo, lai mēs varētu mm, atbilstoši tik galā ar šiem izaicinājumiem. Ir ļoti patīkami, ka Eiropas parlaments vēlas iesaistīt arī nacionālos parlamentus šādā pastiprinātā politiskā dialogā, jo īpaši gribu šeit pieminēt eh, Breso kundzes un Broka kunga darba dokumentus un arī Ferhofštata kunga ziņojumu. Tāpat arī eh, pašlaik tiek eh, vestas sarunas par jaunu starpiestāžu vienošanos par labāku likumu veidošanu. Šis dialogs ir ļoti būtisks divu iemeslu dēļ. Pirmkārtām Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti uh, saprot to, ka uh, līguma izmaiņas tuvākajā nākotnē visticamāk nebūs iespējamas, taču mēs visi zinām, ka ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc vajadzētu uzlabot Eiropas institūciju funkcionēšanu un Eiropas tiesību īstenošanu. Otrakārt, es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka parlamentu loma un iesaistīšanās, un šeit es runāju gan Eh, Eiropas parlamentu, gan par nacionālajiem parlamentiem ir jāpastiprina pēc iespējas ātrāk. Tieši tāpēc politiskais dialogs un politiskais dialogs starp parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš. Mums ir jāuzlabo mūsu sadarbība, lai nodrošinātu labākas pārbaudes izpildvarai gan dalībvalstu līmenī, gan arī padomas līmenī. Protams, ja e, nav e, funkciju sajaukšanās, e, tad tomēr ir daudzas funkciju dubultošanās un pastāv arī dažādas sadarbības iespējas starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Par to šodien gribētu runāt detalizētāk, jo esmu pārliecināts, ka sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem varētu dot da daudz lielāku ieguldījumu leģitīmākā Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā trūkst, tad pastāv demokrātiskais deficīts. Tieši tāpēc nacionālajie parlamenti mums ir ļoti vajadzīgi. Tieši šī iemesla dēļ ir jānodrošina labāka sadarbība starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. E, ja runa par Luksemburgas prezidentūras parlamentāro dimensiju, mēs e, uzskatām, ka ir nopietni jāpieiet mūsu iesaistēji e, Eiropas lietās, un mūsu sadarbība ir nesus augļus. Redzam, ka arī dalībvalstu parlamenti uztver savu Eiropas lomu ļoti nopietni, un Luksemburgas prezidentūras laikā ir uzsāktas dažādas iniciatīvas, lai veicinātu politisko dialogu un uzlabotu dalībvalstu parlamentu lomu attiecībā uz subsidiritātes procedūru. Eh, es eh, esmu vadījis divas Kosaka sanāksmes jūlijā un oktobrī. Tika eh, gatavotas darba grupas par dzeltenu un par zaļo kārtību. Eh, nākamajā kosaka sanāksmē mēs atkal runāsim par šiem institucionālajiem jautājumiem. Esmu arī priecīgs, ka eh, Luksemburgas prezidentūras laikā 13. Eh, pāntā konference, konferences noteikumi ir tikuši pieņemti. Attiecībā uz darbnās kārtēs procedūras uzlabošanu abas kosaka sanāksmes parādīja, ka lielākā daļa parlamentu uzskata, ka zaļās kārtēs procedūra ir jāuzlabo negrozot līgumus. Bez tām esmu pārliecināts, ka Eiropas komisijai ir jāstieprina pūliņi, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un laicīgāku reakciju uz parlamentu iesniegtiem atzinumiem. Attiecībā uz zaļām kartēm un to aptvērumu pastiprinātā politiskā dialogā vajadzētu virzīties uz priekšu elastīgi, strādājot pie procedurāliem jautājumiem. Ja ir runa par jaunu Eiropas Savienības tiesību aktu priekšlikumiem. Gribētu jums atgādināt par trīs iniciatīvām, kuras saistās ar zaļo kārti un kas ir uzsāktas šogad. Pirmā - Lordu palāta. Uh, Timosejs Vostars, kurš ir klāt šeit šodien par pārtikas atkritumiem. 17 uh, no 41 uh, parlamenta palātas apstiprināja šo priekšlikumu. Pirms divām dienām saņēmām atbildi no komisijas. Otrā tā saucamā zaļā karta nāca no mūsu latviešu kolēģiem un attiecas uz eh, audiovizuālajiem pakalpojumiem. Trešā par uh, sociālo un vidas atbildību uzņēmumos tika iesniegta tikai pirms eh, dažām nedēļām no Francijas Nacionālās asamblējas un tagad parlamenti to analizēs. Ir jānosaka minimālais slieksnis un termiņš, lai varētu piedalīties zaļās kārtas procedūrā. Šie pasākumi tiks apspriesti nākamnedēļ Kosek sanāksmē Luksemburgā. Gribētu arī papildināt, ka attiecībā uz zaļo kārti būtu ļoti liederīgi iesaistīt eh, pēc iespējas vairāk arī Eiropas parlamentu. Protams, Eiropas parlaments saskaņā ar 225. līguma pantu jau tagad ir tiesīgs aicināt komisiju iesniegt eh, likumdošanas priekšlikumu. Taču, eh, jebkur zaļā kārta, kurai ir arī Eiropas parlamenta atbalsts, noteikti būtu ar daudz lielāku ietekmi. Dāmas un kungi, noslēgumā es gribētu apsveikt uh, eh, Barēso kundzes un Broka kunga centienus attiecībā uz viņu darba dokumentu. Gribētu mazliet pastāstīt arī par sarpiestāžu vienošanos par labāko likumu veidošanu. Šeit eh, skaidri parādās tas, ka vajadzētu eh, padziļināt Eiropas funkcijas, tagad, kad Eiropa saskaras ar migrācijas, klimata pārmaiņu izaicinājumiem un saskaras arī ar ekonomisko un finansiālo krīzi. Ir jāpastieprina ekonomiskā pārvaldība, tā skaitā arī sociālā dimensija. Es apsveicu šīs ambīcijas mēģināt nodrošināt, lai Eiropa iesaistās vairāk bez līguma izmaiņām. Kaut gan es domāju, ka varbūt dažiem priekšlikumiem šādas līguma izmaiņas būs vajadzīgas. Domāju, ka visi šie priekšlikumi ir jāizskatā padziļināti. Mēģinātu, vai, vajadzētu mēģināt rast risinājumus, kur vien tas ir iespējams. Mēģināt, vajadzētu panākt, lai Eiropas Savienība ir spējīga stāties pretī lielākajiem izaicinājumiem. Tas attiecas uz maniem, manis jau pieminētajiem izaicinājumiem, un jo īpaši uh, eh, varēja, vajadzētu runāt arī par Eiropas pusgadu un par labāku politikas un tiesību aktu īstenošanu. Nacionālajie parlamenti saskaras ar tādām pašām problēmām kā Eiropas parlaments. Bieži vien izpildvara mūs aizmirst. Bieži vien uh, starpvaldību iestādes uh, darbojas ārpus Eiropas Savienības struktūras, piemēram, ESM un Fiskal Kompakt varētu šeit pieminēt. Esmu, es, es, es zinu, ka darba dokuments tika iesniegts, tiks iesniegts tikai mazliet vēlāk šodien, bet es saprotu, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāpadziļina sava loma. Attiecībā uz devīto punktu, ja runa par Lisabonas līgumu, tad šeit gribētu norādīt uz 5. un 12. pantu. Un šeit noteikti darba dokumentā vajadzētu to pieminēt. Kosaka lomu arī vajadzētu skaidri uzsvērt. Atkārtošu, patiešām skaidri uzsvērt. Attiecībā starp parlamentāro sadarbību 9. un 10. pantā, kur ir teikts, ka nevajadzētu būt kopējiem, uh, kopējām parlamenta lēmu pieņemšanas iestādēm, tad varbūt uh, labāk būtu vispirms diskutēt tādos fórumos, kur parlamenta šādus jautājumus risina, jo īpaši Eiropas Savienības spīkeru konference, kur ir uh, paredzēta starp parlamentu Eiropas aktivitāšu koordinācija šeit visi parlamenti varētu apmainīties ar viedokļiem par tik svarīgiem jautājumiem un darīt to atklāti. Šī, ar šīs dienas debatēm noteikti nepietiks, jo īpaši tāpēc, ka dalību valstu parlamentiem nebija pietiekami daudz laika, tikai apmēram desmit darba dienas, lai izskatītu darba dokumentu. Mēs nevarējām to apspriest nedz mūsu komitejās, nedz arī plenārsesijās, un līdz ar to nevarēsim dot eh, pilnvērtīgu ieguldījumu šajās debatēs. AFCO uh, eh, pašlaik izskata jauno starpiestāžu nolīgumu par labāko likumu veidošanu. Uh, eh, Himneris kundze to ir iesniegusi priekšādātām Šulcam. Un šeit eh, parādās, ka Eiropas parlaments izturas pozitīvi pret uh, dalībvalstu parlamentiem. Domāju, ka šeit kompetences nekādā veidā nesadursies. Uzskatu, ka vajadzētu detalizētāk pamatot subsidiaritāti. Es piekrītu šiem vispārējiem kritērijiem. Uh, Mums vajadzētu izvērtēt subsidiētas kritērijas pēc eh, iespējas detalizētāk. Domāju, ka ir jādiskutē arī par to, vai starpiestāžu nolīgums ir īstā vieta, kur spriest par eh, dalībvalstu parlamentu līdzdalības padziļināšanu. Tāpat arī uzskatu, ka mums kopīgi vajadzētu izvērtēt, cik tieši vajadzētu pastiprināt šo politisko dialogu. Politisko dialogu vajadzētu pieminēt arī darba dokumentā. Eh, politiskā dialoga pastiprināšana nacionālajiem parlamentiem ir ļoti būtiska. Eh, Luksemburgas deputātu kamerā mēs gribētu spēlēt nozīmīgāku lomu šajā procesā, līdz tiek pieņemti Eiropas Savienības tiesību akti. Sākotnēji bija tāds entuziasma periods pēc Lisabonas līguma, un pēc tam mēs, tāpat kā pārējie dalībvalstu parlamenti, uzskatījām, ka subsidiaritātes procedūra, neskatoties uz to nozīmi, varētu radīt iespēju, ka dalībvalstu parlamentu Roma aprobežojas ar to, lai apturētu Eiropas integrāciju. Tieši tāpēc ir vajadzīgs koordinētāks politiskais dialogs un zaļā kartē, lai nacionālajie parlamenti varētu spēlēt nozīmīgu lomu integrācijas padziļināšanā. Tāpēc es arī labprāt eh, sadarbošos ar Eiropas parlamentu. Tas Luksemburgas prezidentūrai ir ļoti būtiski. Tas ir būtiski arī mūsu parlamentām. Vēl pēdējais komentārs. Ja mēs vēlamies nodrošināt labāku sadarbību starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, tas nevar notikt tikai šeit, Briselē vai Strasbūrā. Tas, uh, tam ir jāsākas jau mūsu mājās. Pirmām kārtām mums ir jādomā par partiju līmeni. Piemēram, manā partijā mēs trīsreiz gadā organizējam sanāksmes ar uh, Nacionālo parlamentu deputātiem. Bet eh, būtu ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu tikties gan pārties ietveros, gan arī uh, eh, iesaistīta eh, ārlietu komitejas priekšsādātāja no Luksemburgas eh, parlamentā. Mums katru pirmdienas rītu ir uh, tikšanās, ļoti bieži ierodas arī mūsu seši Luksemburgas uh, Eiropas parlamenta deputāti. Pirmdienas rītos uh, Luksemburgā to ir viegli norganizēt. Tāpat arī pirmdienā pēc Strasbūras sesijas uh, mūsu darba kārtībā ir tikai viens darba kārtības punkts, proti uzklausīt Eiropas parlamenta deputātus. Tas ir ļoti būtiski. Šeit sadarbības starp Eiropas parlamenta un nacionālajiem deputātiem mums e, patiešām ir vērtējumi ļoti augstu. Paldies! We, we would, so would... Paldies! Tiešām arī varam uzteikt eh, jūsu uzrunu. Liels paldies, Mark! Un tagad vērts Šmita kungam. Merci, madame, euh, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji godētie deputāti. Sveicu šeit Nacionālo parlamentu deputātus un arī Eiropas parlamentu deputātus. Man uzreiz ir jāsaka, ka, protams, Luksemburga tagad ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, un es esmu ministrs, kas ir tieši atbildīgs par attiecībām ar Eiropas parlamentu. Manas pārdomas ir arī daļai personīgi raksturi. Jums nevajadzētu tagad automātiski uzskatīt, ka es runāju Luksemburgas prezidentūras vārdām. Tātad vispirms arī vēlos paust atbalstu jūsu šim pārdomu procesam, un man ir ļoti liels prieks, ka šodien man ir iespēja uzrunāt jūsu starp parlamentāro komiteju un runāt par Nacionālo parlamentu lomu un Eiropas parlamenta lomu šajā kontekstā. Protams, ar ļoti lielu interesi iepazinos ar eh, Breso kundzes un Broka kunga darba dokumentiem. Šie dokumenti tik tiešām mums sniedz ļoti liederīgas un interesantas idejas vai mēs varētu turpināt arī mūsu darbu, mūsu pārdomas Eiropas Savienībā, iepazinos arī ar Ferhofstad kungu ziņojumu. Es vēlētos sākumā minēt kādu aptauju. Aptauju, kas tika veikta dažas nedēļas atpakaļ, to organizēja Petersman fonds. Vakardien arī pats biju šajā fondā. Aptaujas rezultāti, es domāju, ir tiešām uh, Interesanti. 72% no aptaujātajiem cilvēkiem Eiropas pilsoņi apliecina, apgalvo, ka Eiropas politikas pašlaik viņu prāt iet nepareizā virzienā. Tas šķiet arī apstiprina tādu eiroskepses tendenci, kas ir novērojama Eiropas Savienībā mūsu valstīs. Šī tendence ir visai izteikta un smagnēja. Nu, tā ir tā sliktā ziņa, bet ir arī laba ziņa. 60% nedaudz pat vairāk kā 60% no eirozonas aptaujātajiem uzskata, ka ir jāstiprina uh, Savienības ekonomiskā un politiskā integrācija. Līdz ar to es domāju, ka Eiropā tik tiešām ir īstas un plašas debatas par to, kādas ir mūsu politikas, un manuprāt, tas ir tikai normāli demokrātijā. Uh, Mm, kā mēs varam runāt par to, vai politikas ir pareizā vai netik pareizā virzienā, taču izskatās, ka vairākums Eiropieši ir vienas prātes par to, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības lielāka integrācija, tas ir no vienas puses, un no otras puses Eiropieši arī vēlas eh, spēcīgāku politisko ekonomisko integrāciju Eiropas Savienības līmenī tad es domāju, ka šī Eiropiešu mūsu līdzpilsoņu vēlme uh, izveidot un redzēt spēcīgāku Eiropu, tādu Eiropu, kas būtu spējīgāk reaģēt un atbildēt uz lielajiem uh, izaicinājumiem, un kad šodien runājam par izaicinājumiem, mēs ļoti labi zinām, par ko mēs runājam, jo uh, Katru nedēļu mēs redzam, kā pieauga šie izaicinājumi, izaicinājumi skaits, vai tas būtu migrācija, vai tas būtu terorisms, vai drošības situācija ap Eiropas Savienību, jo pietiek ar to, ka raugāmies uz to, kas notiek kaimiņos, lai saprastu, kā Eiropā visapkārt ir lielas problēmas un konkrēti draudi tad domāt par to, kā mēs efektīvi varam sniegt atbildi uz mūsu līdzpilsoņu gaidām un vēlmēm, lai varētu stiprināt, palielināt ekonomisko politisko integrāciju. Un, manuprāt, šāds pārdoms tiešām ir tiešām uh, cēlus. Šī iniciatīva ir lieliska, apvienot uh, šeit kopā Eiropas parlamentu un Nacionālā parlamenta pārstāvis, lai par visu to diskutētu lieki atgādināt, cik svarīga ir Nacionālo parlamentu loma ne tikai mūsu valstīs, bet arī Eiropas līmenī. Eiropas Savienības līguma 12. pantā ļoti skaidri tiek atrunāts, ka Nacionālajie parlamenti sniedz aktīvu ieguldījumu Eiropas Savienības darbībā. Nacionālajie parlamenti nespēlē tikai tādu perifēru lomu, ar parlamentu, ar kuriem konsultējamies tikai, jo. Uh, Retos gadījumos nē. Tieši šajā konkrētajā kontekstā, kādā esam pašlaik, nacionālajiem parlamentiem ir jābūt tiem, kuri spēlē ļoti būtisku lomu. Nu, svarīgi ir arī tas, ka šajā pārdomu procesā iespējams un es ceru, ka šis process nonāks pie jaunas starp valdību konferences Protams, ka nacionālajiem parlamentiem šeit ir jāspēlē absolūti fundamentāla loma. Tie, kuri arī piedalījās konvencijā, tad arī redzēja, ka Nacionālo parlamentu uh, ieguldījums un devums bija ārkārtīgi liels, lai konvencija tiešām izdotos, un tā bija ļoti liela veiksme, un es nesaku to tikai tādēļ, ka es tur pats piedalījos, bet ir tiešām jāizceļ Nacionālo parlamentu loma. Es nevēlos tagad atgriezties pie Eiropas parlamenta lomas kā tādas. Protams, ka Eiropas parlamenta loma un pilnvaras ir ievērojami palielinājušās pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Arī šeit es domāju, ka tas ir tikai normāli, jo Eiropas parlaments tagad ir tā vieta, kur gal beigās tiek pausta Eiropas Savienības demokrātija, un tas mums ir tikai jāuzteic. Runājot par iespējamu līgumu pārskatīšanu, pārskatīšanas perspektīvu, jāsaprot, ka esošā konfigurācija nav galīga. Jāspēj arī tā pielāgot uh, ieviest nepieciešamās izmaiņas, uzlabojumus, kas arī ļoti labi ir atrunāts un minēts abūs jau manis iepriekš minētajos ziņojumos. Es arī uzskatu, ka mm, mums vēl ir visai liela rīcības brīvība, liela šī um, mārža. Mēs varam uzlabot uh, institucionālo darbu praksēm. Es domāju, ka jūsu komiteja jau ir arī ļoti labs pierādījums tam, kā tad mēs varam attīstīt šo sadarbību uzlaboto Eiropas sistēmā. Otrakārt, es domāju, ka mēs to varam uzlabot nemaz negrozot un nemainot līgumus, taču ir nepieciešams precizēt, uzlabot šīs attiecības starp institūcijām. Tas ir arī tas, ko mēs darām šodien. Uh, arī vedot sarunas par starp institucionālu līgumu. Šī līguma mērķis nav grozīt līgums nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā, jo tas nav mūsu kompetencēs, mēs vēlamies redzēt, kā institūcijas, Eiropas parlaments, Eiropas komisija, Eiropadome, kā šīs institūcijas var labāk sadarboties, kā mēs labāk varam nonākt pie labākas Eiropas Savienības likumdošanas, jo uh, gala beigās tieši trim institūcijām ir arī jāstrādā pie šī jautājuma un arī šīm abām uh, uh, likuma pieņemšanas institūcijām ir labāk jāsadarbojas. Pēc tam ir jārauga, vai ir vai nav nepieciešams vai pielāgojums arī līgumos. Bet pirms tā es domāju, un tos tas arī ir norādīts ziņojumos, ir jāizskata visas iespējas, kādas mums pašlaik sniedz esošie līgumi, jo es domāju, ka šo iespēju ir ārkārtīgi daudz. Nu, runāsim, piemēram, par migrācijas jautājumu. Migrācijas jautājums, migrācijas problēma. Uh, tā nav problēma, kur līgums mums neļaut atbilstīgi rīkoties. Mums ir nepieciešami instrumenti arī esošajos līgumos, bet vai ir nepieciešamā politiskā vēlme izmantot šos instrumentus, vai mēs vēlamies iet kopīgas politikas virzienos. Tieši tāpat arī runājot par drošības problēmu Eiropā. Es domāju, ka Šeit sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem ir ļoti, ļoti būtiska. Un daži vārdi par vienu konkrētu aspektu. Protams, ka ir jāsaglabā saskanība mūsu institucionālajā struktūrā. Nu, tagad mēs nevaram tā kā to ieteic un tā kā to daži prasa, mēs tagad nevaram tieši iesaistīt parlamentus nacionālos parlamentus iesaistīt šajā Eiropas likuma pieņemšanas procesā. Es uzskaitu, ka nacionālie parlamenti tiek iesaistīti ar subsidiaritātes starpniecību, un te es domāju, ka nacionāliem parlamentiem ir visai liela ietekme, taču tagad mēs nevaram kaut kādā veidā uh, Eh, padarīt Nacionālos parlamentus par trešo uh, likumu pieņēmēju institūciju Eiropas Savienības likumu pieņemšanas procesā. Jo tad, ko darīs eh, Eiropā doma? Tādā gadījumā Eiropā domē vairs nebūs vispār nekādas teikšanas. Es domāju, ka Jūs zināt, no kurienes nāk šāda veida ieteikumi un lūgumi, un manuprāt, tas ir absolūti nesaskanīgi ar esošo institucionālo sistēmu. Noslēgumā daži komentāri par uh, Eirozonu vispirms. Šeit tik tiešām es domāju, ka uh, Uh, Eirozonas stiprināšanas uh, kontekstā mums ir jāpārskata um, noteikumi. Eirozonas pārvaldību mēs varam uzlabot un ir jau arī ļoti konkrēti priekšlikumi. Arī piecu priekšsēžu ziņojumā ir arī priekšlikumi, kas ir uh, komitejas dokumentā 21. oktobrī. Mēs varam uzlabot šo Eirozonas pārvaldību, bet es domāju, ka ir jāiet vēl tālāk. Suverenitātes pārdale. Uh, um, ir jāveicina un jāpaplašina, jo mēs visi esam piedzīvojuši smago krīzi. Atbildes, kas tika sniegtas, lai risinātu šo krīzi, bija ļoti improvizētas. Es domāju, ka šeit ir jāstiprina Eirozonas pārvaldība. Te, protams, es iestājos arī par to atbildīgo lauciņu, kas ir manā pārziņā sociālais aspekts, sociālais aspekts, kas ir jāiekļauj Eirozonas pārvaldībā. Tādēļ ir vēl jo vairāk nepieciešams izlīdzvarot Eirozonas pārvaldību, izveidojot, piemēram, Eiro grupu sociālajā jomā, bet tādēļ jau mums nav jāmaina līgumi, to visu jau mēs varam darīt ļoti pragmatiski un tagad. Otra lieta - budžeta finansiālā kapacitāte Eirozonā. Te mums ir nepieciešami līguma noteikumi, te mēs arī apzināmies, ka mēs nevaram izveidot monetāro savienību, neparedzot budžeta kapacitāti. Uh, jo, kad mēs runājam par budžeta kapacitāti, tad uh, mēs runājam arī par finansējumu, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami pašu resursi, lai finansētu budžeta kapacitāti Eirozonā. Dažu starpvaldību līgumu iekļaušana arī ļoti svarīga, taču gala beigās, nu, tas varbūt nav tik fundamentāli, kā mums tas liktos. Pēdējā lieta, protams, ir uh, Eirozonas demokrātiskā leģitimitāte, parlamentārā kontrole gan nacionālo parlamentu līmenī, gan Eiropas parlamenta līmenī. Šai kontrolē ir jābūt lielāka, Eiropas parlamentam aktīvāk arī jātiek iesaistītam Eiropas semestra vai Eiropas pusgada kontekstā. Pēdējā lieta - sociālais protokols. Es domāju, ka ir ļoti liela eh, prasība un gaidas pēc šāda sociālā protokola. No vienas puses ir šīs attiecības ar šīm četrām brīvībām, mūsu pamatvērtībām, lai varētu darbotos, iekš, darboties iekšējais tirgus, taču ir arī prasības sociālajā jomā pa, sociālās eh, pamattiesības. Komisija tagad strādā pie sociālā pīlāra, un te ir jāprecizē, kāda ir šī sociālā pīlāra loma attiecībā uz četrām brīvībām, jo mēs nevarēsim visu laiku atstāt to visu Eiropas Savienības tiesas pārziņā. Uh, Es, protams, paužu visu savu apbrīnu attiecībā uz Eiropas Savienības tiesas eh, darbu. Mēs nevaram visu atstāt Eiropas Savienības tiesas pārziņā, eh, lemt no vienas puses šīs četras brīvības, no otras puses cilvēku tiesības. Par draudiem, kas eh, ir aktuāli šodien pirmajā fāzē un ļoti steidzami ir eh, jāīsteno tas, ko mums ļauj īstenot līgumi. Ir posmi un etapi, kurus mēs vēl neesam beiguši. Mums tagad ir jārīkojas, jāspēr šie nepieciešamie soļi. Par to runā arī 42.7. Eh, pāns. Tas eh, noteikti ļaus mums iet tālāk un iet tālāk ātrāk, es uzskatu, ka arī šeit solidaritātei ir jābūt acīm redzamai, jo mēs nevaram runāt par solidaritāti, kur īsteno vieni, paredz resursus, paredz nepieciešamās aktivitātes un pasākumus, vai viena valsts, kuru īpaši tieši skāra eh, šis militārais aspekts šī valsts tagad aizsardzību neīsteno tikai sev, bet visai Eiropas Savienībai. Solidaritāte nevar paust tikai ar deklarāciju un vārdu starpniecību, nē. Solidaritāte jāpauž ļoti konkrēti, vai nu ar eh, militāro atbalstu, un, ja tas nav iespējams, ir jādomā arī par eh, finansiālo aspektu, jo mēs nevaram no vienas puses uh, um, pārmest valstī nerespektēt stabilitātes izaugsmes paktu, jo šī valsts pārēdz resursus, lai nodrošinātu drošības situāciju visā Eiropā. Liels paldies! Jūs arī Liels paldies! Un, uh, jā, tiešām labi, ka atkal šeit parādās politiskā grība, kas šeit kaut kur bija pazudusi. Un paldies par šo ļoti spēcīgo vīziju. Uh, ko sniedzāt mums eh, par visiem aspektiem un arī parlamentu un AFKO darbu. Un tagad direktors Paskaldznī komisijas vārdā. Paldies, paldies priekšsēdētāji un labrīt visiem. Un vispirms es vēlētos eh, nodot jums eh, Franca Timermana pirmā vicepriekšsēdētāja atvainošanos bet eh, viņš ir uh, izsaukts uz sanāksmi Turcijā. Jūs zināt, ka pašlaik ir, uh, pašlaik norit sarunas par rīcības plānu ar Turciju, un viņam nācies, nācās steidzam atgriezties Turcijā, lai apspriestu uh, virkni svarīgu punktu šajā plānā. Es šorīt vēlētos pieskarties attiecībām starp jauno Eiropas komisiju un Eiropas dalībvalstu parlamentiem. Jāsaka, šīs attiecības ir mainījušās Un, nu, protams, jums būtu jāpasaka, ka kaut kas ir mainījies, taču no savas puses mēs esam mēģinājuši panākt, lai kaut kas mainītos. E, pirms komisija uzsāk savu darbu, tā nāca klajā ar savu šo pieeju pievērsties lielām lietām un neiegrimt sīkumos, bet uh, Viens no aspektiem, ko komisija uzsvēra, ir pastiprināt sadarbībā ar dalībvalstu parlamentiem. Un tātad mums ir pirmais vicepriekšsēdētājs, kas atbild par starpinstitūciju attiecībām, īpaši attiecībām ar uh, eh, dalībvalsts parlamentiem. Un tā ir kopēja atbildība visiem mm, komisijas locekļiem, mums nekad nav bijusi tik tieši sadarbība plenāra sēžu vai komiteja līmenī. Gada laikā mums ir vispār par 200 dažādu sēžu un tikšanos, kad ir tikušies komisijas locekļi ar dalībvalsts parlamentu pārstāvjiem. Arī rakstiskais dialogs ar nacionālajiem parlamentiem tiek uzturēts. Mēs to aizsākam šī gada 1. septembrī, un mēs ieviesām jaunu veidu, kā atbildēt un kā sniegt informētus atzinumus un kā izskatīt parlamentu atzinumus politiskā dialoga kontekstā. E, šos dokumentus pārakst atbildīgais komisārs un atbildīgais vicepriekšsēdētājs, un pielikumos mēs pievienojam tehniskus elementus, un visi nacionālajie parlamenti saņem e, šo te E, pirmo lapu, kas ir politiska atbilde uz attiecīgo jautājumu. Mēs esam nākuši klajā ar labāks likumdošanas pakotni, kas ietver virkni elementu, kas ir vērsti uz to, lai padziļinātu konsultācijas, e, kuras veicam ar dalībvalstu parlamentiem, un mēs esam rosinājuši, lai nacionālajie parlamenti izmantotu šo iespēju pilnā, pilnā mērā un komentētu, sniegtu argumentus un komentārus jau ļoti agrīni iesaistoties likumdošanas veidošanas procesā. Un šī te notikuma attīstības laikā uh, ir ļoti dramatiski tikušas izmantotas uh, dzeltenās kartītes. Iepriekš pirms diviem gadiem uh, tādi gadījumi bija tikai divi. Nu, tagad ir jautājums par to, vai tas ir labs signāls vai nē. Vai komisija ir eh, stingrāk ievērojusi subsidiaritātes principu, vai uh, to ir ietekmējuši citi faktori. Katrā ziņā iepriekšējās eh, komisijas pilnvaru uh, beigas un likumdošanas priekšlikumu skaita samazināšanās uh, varbūt arī liecina par to, kādēļ ir samazinājušās zeltnās skatītas pamatoti atzinumi, kur tiek paustas dalībvalstu eh, parlamentu bāžas par subsidiatātes ievērošanu vai neievērošanu. Eh, pagājuši gadu 21, eh, šogad esam saņēmuši 8. Mēs uz, uzskatām par pozitīvu notikumu attīstību, jo, jo attīstās tāda pozitīvāka gaisotne attieksme kopumā. Pagājuši, kad nobals mums bija pāri par sešiem simtiem e, rakstveida dialogu ar dalībvalstu parlamentiem, un e, šogad mums ir bijusi pirmais zaļās kartes gadījums vai 17 e, nacionālo parlamentu ieteikumi nākt klajā ar priekšlikumiem par pārtikas izniekošanu. Eh, katrā ziņā mēs atbalstām zaļās kartas mehānismu, jo tas eh, spēlē svarīgu lomu eh, tieši līguma ietvaros un neprasa līgumu izmaiņas. Mums tas ir ļoti svarīgi. Vispirms jau laikas ziņā. Uh, Eh, ja mēs saņemam zaļo karti, eh, kur, piemēram, atbalsta eh, apvienotās karalistas lordu palāta, es gribētu teikt, ka tas notika ļoti saulēcīgi, jo mēs tieši strādājam pie jaunās likumdošanas pakotnes par aprits ekonomiku. Un šis te priekšlikums nevarēja nākt vēl izdevīgākā laikā. Tas tikai pierāda, cik svarīgs ir šis mehānisms. Tālāk. Uh, ir svarīgi, ka daudzi nacionālajie parlamenti atbalsta attiecīgu iniciatīvu. Mums ir 41 parlaments, un šeit skaits ir ļoti svarīgs. Jo vairāk nacionālā parlamenta atbalsta uh, attiecīgo iniciatīvu, jo vairāk tas pierāda, ka dalībvalsts līmenī ir patiesa interese par uh, konkrētu komisijas iniciatīvu. Un līdz ar to tai tiek piešķirts liel, lielāks svars, un komisijai tas ir jāņem vērā. Un paldies, Anžela kungs, ka jūs pieminējāt, ka komisija pavisam nesen ir atbildējusi uz šo te pirmo šāda veida sadarbības pieredzi, un mēs eh, tiešām eh, raudzīsimies un mm, sekosim tam, vai šīs te pirmās iniciatīvas būs veiksmīgas. Protams, ir kaut kādas detaļas, kas eh, ir jāizstrādā. Uh, tam jāizlēmj vai jānosaka kādi sliekšņi, ko darīt, ja dalība valsts parlaments vēlas atsaukt savu zaļo karti vai kaut ko tai pielist klāt un tā tālāk. Bet galu galā iniciatīva noteikti ir vērtīga. Pagājušajā nedēļā mēs saņēmām arī kādu vēstuli no kāda premjerministra, kas piedāvāja cita veida mehānismu ar cita veida karti. Nu, neminēšu vārdus. Es gribētu teikt, ka mēs visnotaļ apsveicam starp parlamentāro koordināciju un sadarbību. Un šeit es atkal vēlētos teikt, ka te nav mazsvarīgs, nav mazsvarīgs skaits. Mēs apsveicam iniciatīvas, ko uzņēmušies vairāk nacionālajie parlamenti, lai identificētu komisijas darba programmā tos priekšlikumus, kuri varētu radīt problēmas tad, kad uh, pienāks to laiks, un e, ir centušies kontaktēties ar saviem kolēģiem citās dalību valstīs un e, iesniegt komisijai jau savu kopējo nostājumu. Tas ir ļoti e, eh, varens instruments, un mēs atbalstām šādu starpparlamentu sadarbību ļoti agrīni likumdošanas izstrādes procesā, kas attiec uz Eirozonas pārvaldību, tad komisija ļoti aktīvi un konkrēti iesaistās šajās debesēs. Jūs eh, esat dzirdējuši, eh, zināt par piecu priekšstādātāju eh, ziņu paziņojumu par sadarbības Eirozonā padziļināšanu un par to, ko reāli varbūt varētu mainīt līgumos, un esam piedāvājuši arī ārkārtīgi tālajošs priekšlikums par Eirozonas ārējo pārstāvniecību. Uh, un mēs gaidām diskusijas eh, parlamentā un arī padomē par šo jautājumu, kur gan eh, mēs esam sastapušies ar zināmām bažām no dalību valstu puses. Mēs atbalstām šo starpparlamentāro sadarbību un apsveicam visas iniciatīvas, Eh, ja eh, tās ir eh, pašreizējo līgumu ietvaros un būtu labi paredzēt arī izmaiņas nākotnē. Paldies, liels paldies, dzirdējām ļoti daudz optimismu jūsu komentāros. Tagad, godājumie kolēģi, sāksim mūsu diskusijas. Un sākumā es jūs gribētu informēt par kādu tehnisku lietu. Visi, kas ir ieradušies no dalībvalstu parlamentiem, ir aicināti piedalīties pusdienās deputātu salonā numur 4. Tātad pēc šīs pirmās rīta sesijas, pulkstens 12.30, jūs varat doties uz, doties uz pusdienā. Nekādas sūdzības no Eiropas parlamenta nepieņemšu. Tagad dosim vārdu prezentācijām abiem referentiem, Mercedesai nu, Breso un Elmāram Brokam. Paši izlemiet, kurš runās pirmais. Taču katram ir atvēlētas tikai septiņas minūtes. Lūdzu, ievērojiet eh, jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Vui, vui. Es varu sākt? Jā, vai jūs? Labi. Buongiorno a tutti. Labrīt visiem, runāšu itāļu valodā. Esiet visi šeit lēpni. Es teiktu paldies, ka arī atbildēt Eiropas parlamenta ielūgumu. Vispirms man ir jāatgādina un jāpiemina Parīzes dramatiskie notikumi, tas raisīja mūsos ārkārtīgi liels emocijas, un kā jau tas tika arī atgādināts, arī prezidents Holands atsaucās uz Eiropas Savienības darbības līguma 42. pānta 7. punktu, aicinot arī pārējām dalību valstīm paust solidaritāti un atbalstu Francijai. Atgādina, ka viņš būtu varējis arī izmantot 222. pāntu par Eiropas, no Eiropas Savienības darbības līgumu, kur specifiski arī tiek atrunāti, atrunātas, atrunāti pienākumi dalību valstīm sniegt atbalstu gadījumā, ja notiek uh, Uh, terorismu uzbrukums tieši specifiski tiek atrunāta šāda situācija. Un arī šis piemērs ļoti skaidri norāda uz Lisabonas līguma spēju atbildēt uz nepieciešamību pēc lielākas sadarbības starp dalību valstīm ļoti daudz dažādos gadījumos, sākot ar ekonomiskiem, sociāliem jautājumiem līdz eh, imigrācijas problēmai un visbeidzot arī jautājumiem, kas skar mūsu kontinenta drošību. Vispirms, kāds ir, kāda ir mūsu ziņojuma darbības joma? Vispirms mēs vēlamies norādīt, kā Lisabonas līgums patiesībā jau ietver ļoti daudz lielu potenciālu, kas ļauj arī Eiropas Savienībai turpināt integrācijas procesu, lai atbildētu uz izaicinājumiem. Izvairīt izvairoties eh, tādējādi no ārkārtīgi sarežģītiem garīgi eh, un ļoti gariem termiņiem, kas būtu saistīta ar līguma izmaiņām. Par ko mēs šeit runājam? Par dažādiem izaicinājumiem - imigrācijas, klimata izmaiņas, ekonomiskā krīze, ekon Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības ievainojamība, arī startautiskas krīzes gadījumā, arī konkurēt spēja nepieciešamība arī stiprināt iekšējo tirgu, piemēram, pakāpojumu jomā un digitālajā tirgu. Un vispirms es sākšu ar ekonomisko dimensiju. Ekonomiskā krīze un pēc tam arī suverēno parādu krīze norādīja uz uh, to, ka ekonomiskā pārvaldība ir nepietiekama. To jau arī atgādināja Luksemburgas ministrs savā uzrunā. Līdz ar to ir svarīgi turpināt uzsāktās reformas, pieņemot arī dažādus uh, atbilstīgos tiesību aktus. Mums ir arī jāpapildina ekonomiskā monetārā savienība, lai tās darbības procedūras būtu caurskatāmākas un demokrātiskākas. Tad ir arī jāie. Ja viešu stabilitātes mehānisms institucionālajā mehānismā. Tad uh, arī būtu ļoti svarīgi runāt par to, kā labāk varētu integrēt eirozonu. Um, kā jau tas arī tika minēts, eirozonā ir jāparedz arī budžeta kapacitāte, lai eirozona pati tad varētu ītieši iejaukties ekonomikā un novērst krīzes. Vienotais tirgus ir Eiropas Savienības lielākais sasniegums. Uh, Eh, tam ir jāparedz arī nepieciešamās saglabāšanas garantijas, eh, arī līgumā ir paredzētas iespējas iekļaut sociālo dimensiju, jo Eiropas Savienība nav tikai ekonomikas projekts, tas ir arī sociālais projekts, mūsu mērķis nav tikai veicināt ekonomisko izaugsmi, bet arī un galvenokārt nodrošināt mūsu līdzpilsoņu labklājību. Tādējādi, lai stiprinātu Eiropas Savienības sociālo aspektu un labāk arī garantētu darba, ņēmēju tiesības, um, mobilitātes tiesības, sociālās tiesības, tad uh, tas viss ir arī atrunāts Eiropas Savienības darbības uh, līgumā. 151. un 53. pāntos. Tad arī jārunā arī par dalību valstu noteikto minimālo algu, kas būtu jāharmonizē Eiropas Savienības līmenī. Tālāk par uh, ārlietām, par aizsardzības politiku, uh, iemesli ir pašsaprotami. Mēs uzskatām, ka nepieciešams attīstīt Eiropas Savienības kopīgo ārlietu un aizsardzības politiku. Tam būtu ārkārtīgas lielas priekšrocības. Eiropas Savienība varētu runāt vienā balsī, samazinātu savus trūkumus un efektīvāk varētu arī atbildēt uz esošiem un turmākiem izaicinājumiem. Šis ir īstais brīdis atzīst, ka tikai un vienīgi kā Eiropas Savienība vienota mēs varam atbildēt uz globāliem izaicinājumiem. Esam nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem, Frontex stiprināšana, izveidot arī uh, robežsargu kopīgu mehānismu un ir daudz citi pasākumi, ko jau mums atļauj īstenot arī līgums. Līdz ar to tas viss ir jāīsteno, lai nu, izveidot arī šo aizsardzības telpu par institucionālo aspektu. Pārāk daudz laika man nav, lai pie tā pakavētos, taču uzskatu, ka. Jā, Stiprina arī Eiropādomes ministru padomes darbība, lai padome arī līguma kontekstā varētu kļūt par līguma pieņēmēju kameru. Tad arī, lai pārējās formācijas būtu komisijas, kas sagatavotu līkumus. Uh, Tādējādi arī mēs tad labāk definētu Eiropa padomas darbību. Pēdējo, gada, pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka tur ir nedaudz ievīsies haus. Tad arī nu, daļai nepilnībā esam risinājuši vēl vienu jautājumu, varbūt te tagad diskusijās ar Nacionālajiem parlamentiem mēs varētu ieviest vēl kādas izmaiņas, bet mēs uzskatām, ka sadarbības starp Eiropas parlamentu un Nacionālajiem parlamentiem, ka šai sadarbībai ir jābūt spēcīgākai. Mēs raugāmies arī, kā tad ir darbojušies arī šīs oranžo un zeltaino kartiņu mehānisms. Tas arī tiek minēts arī Lielbritānijas premjerministra vēstulē Tur noteikti par to tiks runāts arī sarunās ar apvienoto karalisti. Es uzskatu, ka šis green card varētu darboties labāk. Arī ņemot vērā šīs dienas diskusijas, mēs varētu domāt par to, kā eh, to visu struktūrēt, eh, sa savietot ar procedūrām, kas eh, ir caurspidīgas. Tātad, ja man jau ir. Uh, izteicies man atvēlētais laiks. Noslēgumā uzskatu, ka vēl viens svarīgs jautājums ir arī vienprātības un kvalificētā vairākuma balsojums. Par šo jautājumu arī mēs runājam savā ziņojumā, jo uzskatām, ka būtu svarīgi arī vairāk izmantot kvalificētā vairākuma balsojumu. Un plašāk tādējādi izmantotu uh, sadarbības starp dalību valstīm, kuras vēlas iet tālāk integrācijas procesā nekā citas. Līdz ar to šis balsojums būtu atbilstīgāks. Liels paldies! Mēs kā referente esam tiešām ļoti ieinteresēti arī jūsu novērojumus un komentārus. Paldies! Thank you! Uh, paldies! Elmārs Broks tūlīt izteiksies. Es gribēju visiem atgādināt, ka tiem, kas vēlas runāt, lūdzu aizpildiet šīs te veidlapas pēc iespējas ātrāk. Elmārs Broks. Paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi. Breso kundze un es kopā sagatavojām ziņojuma projektu, ņemot vērā dažādus izaicinājumus kuriem mēs, kā Eiropieši, tagad eh, stājamies pretī. Uzskatu, ka Eiropas Savienības eh, darbības metodas un arī kompetences ir eh, jāvirza uz to, kā vislabāk pārvarēt šos izaicinājumus. Lisabonas līgums nodrošina ļoti daudz iespējas, kuras vēl ar vienu nav izmantotas. Tas visiem ir acīm redzams. Breso kundze jau pieminēja daudzus piemērus. Mūs krīzes vienmēr pārsteidz, mēs neesam tam gatavi. Tāpēc, ka mēs esam izvairījušies izmantot Lisabonas līgumā piedāvātās iespējas, lai nodrošinātu profilaksi, lai mēģinātu izvairīties no krīzēm. Tas notika tieši šādā veidā 2008. gadā, kad mūs pārsteidza finanšu krīze. Tagad mēs ar ļoti lielām pūlēm pēc pieciem gadiem beidzot esam izstrādājuši mehānismu, kas būtu mums ļāvis vai nu izvairīties no šīs krīzes, vai arī lēti un vienkārši to atrisināt. Migrācijas jautājumos atrodamies tieši tādā pašā situācijā. Pilnīgi bezpalīdzīgi. Kaut arī uh, Eh, pastāv šīs iespējas nodrošināt ārējās kontroles. Eh, šāda iespēja ir ierakstīta līgumā. Tikai eh, viena valsts pirms 11 gadiem norādīja šo iespēju, ka Balkānu valstis varētu būt izcelsmes valstis. Tāpat arī mums ir jāatcerās Lampedūzas problēmas Itālijā, tika ieviesta šīs kvotas, un tagad pēkšņi ir izdomāts par solidaritāti. Mēs īsti nezinām, vai šie bēgļi vispār varēs ierasties Vācijā. Ļoti ilgu laiku vācieši bija pret kvotām, tad pēkšņi mainīja viedokli un tām piekrītā. Viss tika noraidīts, kaut arī līgums piedāvā šādas iespējas. Pārīze, Londona, Berlīne, Amsterdama saka, ka šeit būtu jāmaina Eiropas Savienības kompetences. Tādi bija formulējumi. Tagad mūs lamā par to, ka mēs to neizdarījām. Uh, Eiropa atkal uh, ir, uh, nav izrādījusi savu solidaritāti un var tikt salauzta. Nākamais punkts. Uh, presē jau otrdien par to tika runāts. Prezidents Olāns uh, lūdz izmantot 42. pānta 7. punktu. Neviens nezina, ko tas īsti nozīmēs. Lisabons līgums, eh, vismaz pēc manā rīcībā esošās informācijas, eksistē jau piecus gadus. Mums eh, vajadzētu domāt par eh, kopēju štābu, par kopēju plānošanu, vajadzētu saprast, kurš dara ko, kādā veidā tiek sadalīti pienākumi, kā sadarbojas dalībvalstis savā starpā. Bet tagad mēs atkal esam pilnīgi pārsteigti un absolūti bezpalīdzīgi. Varam to konstatēt. Uh, Tāpat arī instruments par eh, pastāvīgo sadarbību, instrumentālo sadarbību. To dara tikai tās valstis, kas to vēlas darīt, taču līgumā ir ierakstīts, ka šīs metodas ir jāņem vērā eh, visām dalībvalstīm un ir jānodrošina arī iespējas veikt šādus pienākumus. Mums ir arī tādas valstis, kas nav NATO, bet līgumā ir iekļautas dažādas iespējas, kuras absolūti nav izmantotas. Pašlaik 180 miljoni tiek izdoti par aizsardzību. Mums ir arī krievi, kas ir izmanto uz pusi vairāk karavīru nekā ASV. Mums ir armijas ar 80% rezerves izdevumu, kas ir pilnīgi bezpalīdzīgas. Šeit es aprakstu pašreizējo situāciju. Par to runāt, diemžēl, mēs nevaram. Mums ir jāpaskatās, kādas iespējas pašlaik ir ierakstītas līgumā, un šīs iespējas vajadzētu arī plašāk izmantot. Galu galā šo līgumu ir ratificējušas visas dalību valstis. Ik viens zina, ka migrācijas jautājumi, ārpolitikas un drošības izaicinājumi, terorisms, klimata pārmaiņas un tā tālāk nav, šā, šāds lietas viena valsts nespēja pārvarēt. Neviena no šīm problēmām nevar at atrisināt tikai viena valsts. Tāpēc mums vajadzētu paskatīties uz šo Lisabonas līgumu ietveru, kuru ir ratificējušas visas dalību valstis, un vajadzētu mēģināt rast šajā ietverā atbildi. Uzskatu, ka šis ir jautājums par mūsu kopējo politisko šķiru. Vienalga, kas to darīs, vai tas būtu Eiropas parlaments vai dalībās parlamenti, pilsoņi gaida, ka šīs problēmas tiks atrisinātas. Kompetences nav mainījušās. Mēs ar Breso kundzi nerunājam par līguma mainīšanu. Mēs runājam par to, ko varētu izdarīt līguma ietveros. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka uh, ir saprotams, ka pašreizējos politiskajos apstākļos nekāda saprātīga līguma grozījuma nebūs iespējami. Mums vajadzētu arī padomāt, kā risināt šos kopējos politikas izaicinājumus, un pie tā, manuprāt, piederās arī tas, kā nodrošināt vienotību Eiropas Savienībā. Pie uh, fiskāla kompakta un citiem jautājumiem mēs varējām konstatēt, ka uh, visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir akceptējušas, ka eiro ir Eiropas Savienības valūta. Dažām uh, valstīm šeit ir opt-in, citām valstīm savukārt opt-out. Ja mēs tagad veidosim jaunus institucionālus šķēršļus, vai arī nolieksim to, ka eiro uh, nav Eiropas Savienības valūta, tad mēs uh, izveidotu tādu kā jaunu mazu savienību Eiropas Savienības ietveros. Es domāju, ka mums ir jāatbild uz šo jautājumu, vai patiešām mēs varēsim nodrošināt vienotību Eiropas Savienībā. Mēs nevaram šeit runāt par pirmās šķiras un otrās šķiras dalībvalstīm. Uzskatu, ka šajos ietveros varētu sagatavot ļoti daudzus labus priekšlikumus. Varētu domāt, kā varētu labāk iesaistīt um, monetāro savienību un arī nacionālos parlamentus, jo īpaši uh, mēs varētu virzīt uz priekšu Eiropas pusgadu, par kur jau tagad tiek runāts. Uzskatu, ka viens no pamatprincipiem ir arī tas, ka lēmumi ir jāpieņem parlamentāri tajā līmenī, kur ir attiecīgās kompetences. Mēs nevaram šīs eh, kompetences jaukt, jo tad mēs nenodrošināsim vajadzīgo leģitimitāti. Tieši tāpēc es arī uzskatu, ka to vajadzētu piemērot arī ESM, kur ir runa par uh, dalībvalstu līdzekļiem, tieši tāpēc eh, šeit kompetences piedaras nacionālajiem parlamentiem. Taču uh, Pašlaik e, šīs kompetences tiek piešķirtas Eiropas parlamentām, neskatoties uz konverģenci vai uz kaut ko citu. Otrakārt, mums ir jāpaskatās, lai mēs varētu nodrošināt e, parlamentāro sadarbību. Tālākajā attīstībā vai arī Lisabonas e, līguma īstenošanā ir jānodrošina tas, lai mēs visi uh, strādātu pie tā, lai lēma pieņemšanas struktūras Eiropas Savienībā būtu skaidrākas. Šeit piekrītu Breso kundzei, kas teica, ka mums beidzot ir vajadzīga caurdzuma padome. Mums ir klasiska divu palātu sistēma, mums ir koplēmums, uh, tātad parlaments un padome. Un padome nefunkcionē šajā likumdošanas jomā. Un tas neatbilst caurdzimama parlamentāram procesam, kādam vajadzētu būt eh, divu palātu parlamentā. Domāju, ka šie ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Diskusijās ar mūsu pilsoņiem tieši balstoties uz šīm padomas metodēm, pilsoņi nesaprot, kurš ir atbildīgs par kādiem lēmumiem. Un nacionālās valdības aizstās lēpjas un neuzņemas atbildību par padomē pieņemtajiem lēmumiem un eh, tas te tiek darīts, vēršoties pret parlamentu un arī pret visu sabiedrību. Uzskatu, ka padomei vajadzētu savas eh, sanāksmes eh, padarīt publiskas, un ministra padome savukārt būtu speciālistu sanāksmes, kur tiktu gatavoti padomas lēmumi. Tāpat ir skaidrs, ka ir jānodrošina kvalificētā vairākuma balsošana tur, kur tā eksistē. Līdz septembrim tika runāts par to, ka īstenībā uh, ir kaut kādi idioti ierakstījuši šo vairākuma, kvalificēto vairākumu, kā balsošanu, kaut gan tā īstenībā neeksistē. Un šādā veidā mēs vēršamies pret mūsu pilsoņu lēmumiem. Uh, paskatīsimies, vai uh, šeit uh, nevarētu arī iesaistīt tiesu. Te ir īstenībā runa par de facto līguma pārkāpumu. Un šeit ir tādas sekas, ka pastāv iespējas bloķēt balsojumus un viss kļūst arvien dārgāk. Mums vajadzētu paskatīties, kā kopā mēs parlamenti varētu to kontrolēt. Mēs to varētu darīt savā līmenī, jūs savukārt savējā. Un šādā veidā visi kļūtu spēcīgāki. Tāpēc es uzskatu, ka šie ārlietu un drošības um, instrumenti, kas tagad ir ieviesti ar 13. pāntu, ir svarīgi. Bet uh, visiem ir skaidrs, ka tie nav lēmumu pieņemšanas instrumenti. Šeit ir runa tikai par uh, konsultāciju sarunu iestādēm, kas darbojas balstoties uz savstarpēju vienprātību, un kuru uh, galvenā sfēra ir ārlietu un drošības politika. Ja es paskatos tagad uz pēdējo sanāksmu Luksemburgas prezidentūras ietvaros Luksemburgā, tad uh, viss it kā darbojas ļoti labi. Mums uh, vajadzētu piemērot arī 13. pantu mm, monetārai politikai. Galu galā Eiropas parlamentam vajadzētu būt atbildīgam par fiskālu kompaktu. Tas bija Eiropas parlamenta prezidijs, un mums vajadzētu rīkoties tam līdzīgi arī nākotnē. Mums vajadzētu vienam otru informēt. Tāpat arī mums vajadzētu nodot, eh, darīt visu iespējamo, lai kontrolētu izpildvaras iestādes, tātad valdības dalībvalstīs. Vēlreiz pieminēšu šīs e, kartes. Līgumā ir teikts, ka ja 50% no dalību valstīm, tātad no parlamentiem, subsidiaritātes un proporcionalitātes iemeslu dēļ, un nekas cits nav rakstīts, tikai subsidiaritāte un proporcionalitāte, uzskata, ka a, e, priekšlikums ir nepareizs, tad Eiropas parlaments vai arī nacionālajā parlamenta var pielikt punktu šai likumdošanai bez komisijas iesaistīšanas. Cik zinu, nacionālajie parlamenti nevienu reizi šo iespēju nav izmantojuši. Mums vajadzētu praksē par to parunāt. Komisijai vajadzētu noteikt termiņus, vajadzētu paskatīties, kā tas izskatās tehniskā un redakcionālā ziņā, un vajadzētu nodrošināt, lai sadarbība ar dalībvalstu parlamentiem arī būtu labāka. Ja padome tagad teiks, ka 55% no parlamentiem saka nē, tad mums vajadzētu apņemties, ka arī padomi pasaka nē un ka likumdošanai tiek pielikts punkts. To visu nodrošina Lisabonas līgums. Uzskatu, ka sarunas par Lisabonas līgumu vai tā grozīšana būs sarežģītas, un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt sadarbību ar dalībvalsts parlamentiem, lai uh, stiprinātu subsiditātes un proporcionātas principu ievērošanu. Paldies! Like to... Paldies, un tagad došu vārdu uh, sociālās un ekonomiskās komitejas uh, priekšsēdētājai, priekšsēdētājām, kas ir sagatavojis ziņojumu, bet jums eh, jāiekļaujas jums atvēlētajā runāšanas laikā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu paust viedokli no ekonomiskās un sociālās komitejas viedokļas par organizētu pilsonisko sabiedrību. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība pārdzīvo vienu no, no vissarežģītākajiem procesiem, kopš tā tika izveidot. Sociālā un ekonomiskā krīze sadrumstalo mūsu uh, kontinentu un padziļina atšķirības starp cilvēkiem, val, valstīm un reģioniem Mēs saskaramies ar nepieredzētiem um, ārējiem draudiem, kas uh, tiešām pa mm, pārbauda mūsu kohēzijas spējas un solidaritāti. Pašreizējie Eiropas uh, līgumi uh, dod daudz vēl neizmantot iespēju politiku un procedūru, kuras vajadzētu izmantot, uh, lai stiprinātu Eiropas Savienību gan iekšēji, gan ārēji. Mūsu komiteja ir apņēmusies, ka nākotnē būs nepieciešams pārskatīt dažus līguma aspektus, izdarot grozījumus līgumos. Priekšnoteikumi pašlaik tam nav radušies, un uz šo brīdi uh, nevajadzētu atvērt Pandoras lādi, jo pašlaik politiskās un administratīvās vēlēšanās uh, veikt grozījumus uh, līgumos nav būtu nepieciešams darīt to, ko ir nepieciešams darīt pašreizējo līgumu ietvaros. Ir priekšlikumi un ir jāīsteno 8. līdz 12. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību, lai nodrošinātu labāku sasaisti starp dažādām Eiropas Savienības politikām un labāku caurskatāmību no Eiropas Savienības pilsoņu puses. Iekšējais tirgus, enerģētikas tirgus, Eiropas uh, cilvēku pamatiesību harta, makro reģionālā stratēģija par ēs nākotni, eh, kā arī nepieciešamība eh, reformēt pašu resursu sistēmu Eiropas Savienībā. Es gribētu pasvītrot arī to, ka ir nepieciešams stiprināt eirozonu un pabeigt darbu pie monetārās savienības veidošanas jo savā galīgajā veidā tam ir jābūt monetāram un finansiālam pīlāram, kas ir ekonomisks, bet tam būtu arī sociālā dimensija. Un tieši to mēs esam darījuši ekonomikas un, sociālās, un sociālajā komitejā, izstrādājuši pašinstīvu ziņojumu par šo konkrēto jautājumu. Eko 376 Un savas uzstāšanās beigās es gribētu teikt, ka mēs koncentrējamies uz efektīvāku demokrātijas un iesaistīšanās principu uh, realizāciju, ievērojot proporcionalitāti. Mēs atbalstām efektīvāku 11. lezd panta uh, izmantošanu kā arī uzskatām, ka ir jāpiešķir lielāka loma Eiropas eh, parlamentam, Eiropas ekonomiskajā pārvaldībā. Mēs atbalstām arī uh, horizontālas un uh, vertikālas subsidiaritātes, padziļinātu attīstību, sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem un sociālajiem partneriem. Un šajā kontekstā mēs mm, uzskatām, uh, ka mūsu komiteja ir jāiesaista jebkurā nākotnē paredzamā uh, līguma pārskatīšanā, un parlamenti loma ir jāatzīst jebkurā nākotnes nolīgumā par starpinstitūciju sadarbību. Šīs debats, protams, nav vienkāršas, īpaši ņemot vērā, situācija, kad gan iekšējā, gan ārējā vīda ir tik ļoti nestabils, bet mūsu komitejas pārliecība ir tāda, ka caur padziļinātu integrāciju Eiropas Savienība kļūs stiprāka, bet to neveicinās eh, mūru celšanas starp dalību valstīm. Mums ir jādomā par nākotnes konsolidāciju Eiropā. Neviens ne Eiropas institūcijas, ne dalību valstis, ne pilsoniskā sabiedrība uh, nevar eh, atsevišķi nodrošināt veiksmīgu attīstības procesu. Nodrošināsim partnerību un izmantosim to pilnā mērā. Paldies, eh, paldies eh, par to, ka komiteja ir sagatavojuši atzinumu, kā arī paldies par to, ka jūs ievērojāt jūsu uzstāšanās laiku. Un tagad es vēlētos dot vārdu dalību valsts parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu deputātiem un došu vārdu Lordam Timotiem Bostolam. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Es sākšu ar apsveikumu vārdiem jums un jūsu komitejai par to, ka esat organizējuši ārkārtīgi svarīgo sanāksmi par tālāko institūciju attīstību Eiropas Savienībā šī starpparlamentārā sanāksme uh, padziļina politisko dialogu starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, un uh, tā ir ļoti saulaicīga sanāksme. Ja apvienotā karaliste nolēmtu palikt Eiropas Savienībā, tad, manuprāt, parlaments eh, Vēstminsterā un arī Nacionālās asamblēs vēlētos padziļināt un efektīvāk sadarboties ar Eiropas parlamentu, un līdz ar to es nonāku pie savas stāšanās tēmas. Par katru cenu mūsu prāt attiecības starp dalībvalstu parlamentiem no vienas puses un Eiropas parlamentu. No otras puses nedrīkstat traucēt nevajadzīgi šķēršļi. Esmu rakstījis jums eh, kā priekšsēdētājai eh, AFKO komitejā par vienu no šādiem šķēršļiem. Un, kā jūs sacījāt, tad man vēstuli ir izplatīta visiem, un tādēļ esmu eh, ļoti pateicīgs, ka varu runāt par to. Manas vēstules nolūks un mans uzstāšanās nolūks šodien ir saistīts ar uh, Nacionālo parlamentu eh, iesaistīšana Eiropas Savienības likumdošanas veidošanā, eh, jo pašreizējā sistēma Westminsters parlamentam rada grūstības. Ņemot vērā pašreizējās sarunas starp līdz likumdevējiem par pašreizējo Eiropolu eh, regulu, praksē pierādīja, ka esošā procedūra rada grūtības Un e, šķiet, ka runājot tālāk par Eirojust e, jauno regulu, šīs grūtības e, pierādīsies vēlreiz. Un tieši tādēļ runāju par AFCO darba dokumentu, kurā ir rakstīts par to, ka ir nepieciešams izmantot Lisabonas līgumā paredzētās iespējas un parādās 9. un 10. pāntā šajā dokumentā kur ir aprakstītas dalību valstu parlamentu loma. Es gribētu zināt, kas ir domāts ar frāzi nebūtu jābūt kopējiem uh, eh, parlamentu lēmumu pieņemšanas uh, orgāniem, formāliem orgāniem. Ko tas īsti nozīmē? Saskaņā ar eh, apvienotās uh, karalists konstitūciju dažas lietas uh, varbūt nav pilnīgi skaidrs, bet ir skaidrs, ka Vēstminsters parlaments ir suverēns parlaments un tā procedūras nevar uh, regulēt likumdošana vai tiesas. Tas ir uh, pamatprincips uh, konstitucionālai uzbūvēji apvienotajā karalistē, un ES likumdošana uh, nevar pārvaldīt Westminsteras parlamenta darbību, arī parlamenta iejaukšanos uh, Vesmēnes mēs parlamentu darbībā. tā vietā, lai uh, parlamentiem uzliktu juridiskas uh, pienākumus, nav sagadīšanās, ka uh, 42. Uh, pants liek respektēt dalību valstu konstitucionālās struktūras. Un saistībā ar Vestminsteras parlamentu, e, es domāju, ka arī citiem parlamentiem iespējams ir līdzīgas grūtības. Un tāpēc labprāt uzklausītu arī citu kolēģi teiktos, bet vēlētos uzsvērt priekšsēdētājs kundze, ka mūsu bažas uh, aprobežojas ar uh, procesu. Uh, bet nevis, eh, mēs neesam uztraukšies par būtību, ja mēs runājam par eh, parlamentārās uzraudzības eh, mehānismu. Mēs pilnībā paļaujamies uz sadarbības principiem un detalizēt tā, uh, detalizēti lēmumi par šo te sadarbību var pieņemt ārpusējas e likumdošanas. Tas ir modelis, kas līdz šim ir uh, ticis ievērots līdz šim. Tas ļauj starp parlamentu sadarbībā lēmumus pieņemt uh, vienojoties savstarpēji, nevis pieņemot likumdošanas aktus no uh, kuru izstrādes Nacionālajā parlamenti ir izslēgti. Es vēlētos noslēgumā sacīt, ka Lordu palāta, kā daudz kolēģi zina, atbalsta ciešāku sadarbību ar Eiropas parlamentu. Un tieši tādēļ mēs izsakām eh, cerību, ka nevajadzīgas sadursme uh, Eh, starp procesu, kā organizēt starp parlamentāro eh, procesu. Būtu eh, no šādas sadursmes jāizvairās nākotnē. Paldies, paldies. Oimen Ruitens kundze nākamā. Zoals altijd. Paldies. Es kā vienmēr izteikšos savā dzimtajā valodā, Nīderlandiešu valodā, jo ir pieejams arī tulkojums. Un tad tieši cienot savu dzimto valodu, es arī izteikšos tajā. Godētā priekšsēdētājs kundze, šī tiešām ir ļoti laba uh, iespēja atkal atgriezties parlamentā, jūtos šeit kā mājās, un tagad es gan pārstāvu Nīderlandes senātu, kad uh, es uh, redzu, kādas ir problēmas mūsu darba kārtībā, tad uh, man ir jārunā par ideju, par kuru jau esmu iestājusies vairākus gadus, 25 gadus esmu strādājis Eiropas parlamentā. Eiropas uh, parlamentam, tāpat kā nacionālajiem parlamentiem, uh, mums ir jānodarbojas ar demokrātijas kontroli, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem vairāk un labāk jāsadarbojas. Esmu arī iepazinusies ar darba uh, dokumentiem, kas mums tika eh, piedāvāti. Un šajā darba dokumentā es redzu vairākus priekšlikumus, kas jau var tikt īstenoti negrozot līgumus. Un priekšētājs kundze man arī ļoti, arī ļoti liels prieks eh, redzēt, ka lielāks akcents arī tiks uzlikts uz eh, to, kā tiks izmantot šī dzeltenā kārtiņa, lai nu kā Nīderlandes parlamentā mēs neesam vienmēr uh, apmierināti ar eh, sasniegto rezultātiem. Jo īpaši, kas attiecas uz atsevišķiem eh, tiesību aktiem, kas pieņemta Eiropas Savienības līmenī, tad lietas ir jāuzlabo. Tajā pat laikā šajā darbā dokumentā tiek arī teikts, ka arī padomē savā darbā jābūt eh, caurskatāmākai. Arī likumdošanas procesam jābūt pāredzamākam, tas pats attiec arī, protams, uz Eiropas parlamentu. Uh, Bet, nu jā, man ir arī pašā Eiropas parlamenta deputātas pieredze, un es redzu, ka tad, kad ir e, noslēgts konsultācijas pirmajā lasījumā, tad Eiropas parlamentā rīcības iespējas pēc tam ir ļoti ierobežotas. Taču es domāju, ka arī šai sakarā jābūt skaidrākām, skaidrākiem noteikumiem attiecībās pirmā lasījuma uh, procedūru. Uh, Un to visu mēs varam īstenot arī bez eh, līguma groziem. Tad varētu piedāvāt, eh, lai Eiropas Savienības prezidējošās eh, valsts pārstāvji, Eiropas komisijas vadītāji, varētu arī rīkoties negrozot līgumu, bet es domāju, ka tas vispār nav iespējams. Es gribētu, lai ziņojuma sastādītāji man varētu paskaidrot, kā viņi to visu ir iecerējuši. Tad es augstu arī novērtēju to, ka ekonomisko un sociālo lietu komiteja, reģionu komiteja tiek ļoti skaidri minētas šajā sadarbībā un pirms uh, sava darba Eiropas parlamentā. Es arī aktīvi strādāju arī Nīderlandes parlamentā, un tad vēlos minēt kādu piemēru, šis piemērs, kas attiec arī citām dalību valstīm, netiek pieņemts likums, pirms neesam uzklausījuši ekonomisko sociālo lietu komiteju, un pirms neesam saņēmuši arī reģionu komitejas atzinumu. tad arī šīm abām komitejām ir jārīkojas, lai uh, šīs esošās uh, procedūras nenot nenotikt vienkārši paralēli ar to, kas notiek Eiropas parlamentā. Es domāju, ka šīm dažādajām instancēm tad arī būtu jārauga, kā uzlabot uh, starpējo sadarbību un arī darba grafikus. Es domāju, ka jāsniedz arī atbildes uz šiem jautājumiem. Iespējams, ka mums vēl būs iespēja pie tā atgriezties. Paldies! Liels paldies arī, ja Šāls Gērens tagad aicinu kolēģus ievērot trīs minūšu atvēlēto runas laiku. Diemžēl mēs neredzām tagad uz ekrāna jūsu runas laiku, bet, nu, lūdzu, aprobežojieties ar trim minūtēm. Gērens kungs, jā, es pilnībā varu atbalstīt. Uh, to, ko teica Amās Broks un Braso uh, kundze par uh, to, ka Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem ir jāizmanto piedāvātās iespējas. Runāšu ļoti konkrēti. Man ir konkrēti priekšlikumi. Jau vairākus gadus kā vai nu Nacionālā parlamenta deputāts vai Eiropas parlamenta deputāts, es piedalos šāda veida debatēs. Un mēs vienmēr nonākam pie vienā paša konstatējuma, secinājuma, konkrēts piemērs arī pārstāv Luksemburgas parlamentu, Luksemburgu ļoti labi pazīstu. Proti runēt par demokrātisko kontroli, politiskā impulsa, lomu, kādu mēs varam spēlēt eh, dalītās uh, kompetences jomā. Ļoti konkrēts institucionālais piemērs attīstības fonds Eiropas parlamentam šeit nav nekā sakām attiecībā uz budžetu. Nacionālajie parlamenti uh, kontrolē nacionālās valdības, un līdz ar to par, nacionālajie parlamenti kontrolē tikai nelielu daļu uh, no investīcijām, kāds veic viņu valsts Eiropas attīstības uh, fondā. Bet uh, uh, politiku, kur izstrādā, lai izmantot šo naudu, to izstrādā komisija Un šo orgānu neviens nekontrolē. Neviens eh, nacionālais parlaments nekontrolē Eiropas attīstības eh, fondu un ar šo fondu saistīto uzdevumu īstenošanu. Tad Lisabonas līgums arī nosaka to, ka politikas gan nacionālā, gan Eiropas līmenī sadarbības attīstības jomā tās ir labāk jākoordinē jāpadara saskanīgākas. Un kurš par to visu domā arī parlamentāru līmenī? Mans priekšlikums būtu izveidot, vai paredzēt, pareizāk sakot, divas, trīs personas no Eiropas parlamenta, divas, trīs personas, kas pārstāv nacionālos parlamentus, vienoties par darba metodi, lai labāk veiktu šīs kontroles un uh, šīm politiskam impulsam, kādam ir jābūt no 29 parlamentiem, 28 nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam. Es domāju, ka nacionālajiem parlamentiem šeit būtu savs sakāms vārds, jo ir viņiem šīs kontrols uzdevums, kontrols misija, politiskā eh, iedvesmas impulsa uzdevums, un tad arī vēršos pie eh, referentiem. Uh, Vai jūs varētu izstrādāt šādu veidu priekšlikumu, kur Eiropas parlaments pieņem iniciatīvu, tad arī katru gadu runā tieši par tām jomām, kur nav parlamentārās kontrolas. Te ir jābūt tādai metodei, kas ņemtu vērā arī šo sarežģīto lēmumu pieņemšanas mehānismu īpaši, joprojām runāja par attīstību ar trešajām valstīm, es domāju, ka šī ir ļoti konkrēta iespēja un uh, to neaizliedz neviens noteikums uh, spēkā esošajos līgumos. Paldies! Paldies, Šārl! Un tagad vārds Arminas Līdeka kungam no Lietuvas. Uh, jā, jā. Mesī, euh, madām prezidents. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, draugi. Man diezgan grūti izteikties franču valodā, došu priekšroku lietuviešu valodai. Išgirsti. Tām nebepakank. Dalībvalstu parlamentu deputāti vēlas, lai viņus uzklausītu, un viņi ir jāuzklausa politiskais dialogs, kurš mums uh, bija agrāk ar Eiropas komisiju, ir nepietiekams. Šo dialogu vajadzētu paplašināt. Mums ir jāmeklē jauni instrumenti, kas nodrošinātu daudz aktīvāku dalībvalstu parlamentu iesaisti Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos. To visu var izdarīt balstoties uz pašlaik spēkā esošajiem līgumiem. Mums vajadzētu attīstīt šo politisko dialogu divos virzienos. Pirmkārt, mums vajadzētu domāt par daudzpusēju politisko dialogu starp dalībvalstu parlamentiem un komisiju, un otrkārt mums ir jāattīsta politiskais dialogs starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Ko es domāju, sakot, daudzpusējais dialogs? Te ir runa par kopēju dalībvalstu parlamentu dialogu ar Eiropas komisiju. Viena no jaunajām idejām, ko mēs esam ieteikuši un kuru mēs varētu īstenot, eh, ko mēs, kuru mēs varējām īstenot Lietuvas prezidentūras laikā 2013. gadā, bija šie secinājumi, kas tiek pieņemti parlamentu spīkeru sanāksmēs. Šos secinājumus mēs nosūtījām Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam un padomēji. Secinājumi, kas eh, tika gatavoti Lietuvas prezidentūras laikā, ir eh, Eiropas eh, dalībvalstu parlamentu kopējā viedokļa izpausme. Šie viedokļi ir ļoti svarīgs faktors pieņemot lēmumus par politiku un iniciatīvām Eiropas Savienībā. Tātad te ir runa par Eiropas Savienības politiku un Eiropas komisijas iniciatīvām. Būtu svarīgi apspriesties par šiem jautājumiem kopējās sanāksmēs, kur tiktos Eiropas komisijas pārstāvji, kā arī dalībvalstu parlamentu pārstāvji. To vajadzētu formulēt arī rakstveidā. Šādu dokumentu Gatavošana un koordinēšana ar visiem partneriem nav vienkāršs uzdevums. Tomēr mums vajadzētu mēģināt panākt vairāk šādos eh, parlamentu pasākumos. Mums vajadzētu mēģināt nodrošināt jaunu kvalitātei parlamentārajā sadarbībā. Kopēja parlamentāra mehānisma attīstīšana ļoti daudz ko iegūtu no zaļās kartas mehānisma. Mums vajadzētu eksperimentēt ar zaļās kartas mehānismu, un kosak varētu būt laba iespēja, kur to izmantot. Esam jau to izmēģinājuši, un šie rezultāti ir iepriecinoši. Dalībvalstu parlamenti nevēlas konkurēt ar Eiropas komisiju likumdošanas jomā. Dalībvalstu parlamentu priekšlikumu mērķis ir nodrošināt to, lai komisija varētu saprast, ko uh, Eiropas tautas no tās gaida. Paldies! Tagad uh, Turcijas lielās asamblējas uh, pārstāvis. Lūdzu. Paldies! Es gribētu pirmkārtām sveikt Konstālo lietu komiteju un paust pateicību priekšādātājai par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē, kas tiek uh, gatavot īstajā laikā. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu sadarboties ne tikai ar dalību valstu parlamentiem, bet arī ar kandidātu valstu parlamentiem, tāpēc esam ļoti priecīgi, ka esam iekļauti dalībnieku sarakstā. Es vēlētos, lai Turcija tiktu aicināta arī uz līdzīgām sanāksmēm nākotnē, vienkārši kā konsultante. Es gribētu parunāt par vairākiem punktiem. Eiropas Savienība saskaras ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Lai pārvarētu šādus izaicinājumus, mēs redzam, ka Turcija varētu būt ļoti nozīmīga partnere. Uz to norāda mm, pašreizējie notikumi drošības, terorisma apkarošanas un bēgļu krīzes pārvaldīšanas jomā. Šķiet, ka Eiropas Savienības vīzija būs atkarīga no diviem jautājumiem. Pirmais - tie ir iekšējie jautājumi. Pašlaik uh, 500 miljonu cilvēku dzīvo 28 dalībvalstīs, ir ļoti daudz interešu grupu. Tāpēc es uzskatu, ka šo interešu grupu līdzdalība un to interešu ņemšana vērā ir vitāli nepieciešama Eiropas Savienībai. Otrakārt, ir arī dažādi citi jautājumi, kas pašlaik tiek skatīti. Un šajā kontekstā es gribētu jums atgādināt par traģiskajiem notikumiem Parīzē. Mēs tos nosodam. Mūsu valsts saskārās ar šādiem pašiem notikumiem Ankārā, kur uh, oktobrī gāja bojā vairāk nekā simts cilvēki, arī Beirūtā uh, ir bijuši līdzīgi notikumi. Domāju, ka arī šiem cilvēkiem ir jāizsaka līdzjūtība. Mēs saskaramies ar kopēju apdraudējumu, un lai pret to vērstos, Eiropas Savienībai vajadzētu sadarboties ar Turciju un darīt to vēl ciešāk. Uzskatu, ka tas eh, ir nozīmīgi, ņemot vērā politisko un reģionālo kontekstu. Domāju, ka Eiropas Savienība ir tikusi galā ar daudzām problēmām, padziļinot savas attiecības un integrāciju un arī paplašinoties. Šeit uzskatām, ka ļoti būtisks ir ne tikai dalībvalstu parlamentu atbalsts, bet arī Eiropas parlamenta atbalsts iestāšanās sarunās ar Turciju, lai veicinātu šīs procedūras. 1. novembrī mums bija vēlēšanas drīz tiks gatavota valdība. Un es ceru, ka šī jaunā valdība ieguldīs ļoti daudz enerģijas iestāšanās procesa tālāk virzīšanā. Es domāju, ka šie jautājumi būtu jāskata daudz pozitīvākā un konstruktīvākā gaisotnē. Paldies eh, tagad eh, Eiropas parlamenta sociāldemokrātu pārstāvis Jo Lainens. Paldies priekšsēdētājs kundze, godāmie kolēģi. Mums visiem ir jāuzņemas atbildība par Eiropas integrāciju. Katram tas ir jādara savā līmenī un ar savām metodēm. Tāpēc ir ļoti labi, ka pilsoņu pārstāvji tiekas, jo mums visiem ir kopēja atbildība, proti mēs nosakam noteikumus 500 miljoniem iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Gribētu iedzināties divos, trīs aspektos. Eiropas Savienība pašlaik atrodas eh, kritiskā brīdī. Mums ir jāuzmanas, lai mēs nesadrumstalotos. AFCO vakar un aizvakar viesojās Londonā, un mēs dzirdējām tur diezgan daudz eh, bīstamu lietu. Šeit ir runa, piemēram, par dažādu ātrumu Eiropu kur vieni virzītos uz priekšu un citi sekotu. Vai arī ir runa par tādu kā ala carte Eiropu, kur mēs varam atlasīt to, kas mums patīk, un savukārt to, kas mums nepatīk, atmest malā. Tas absolūti izmainītu Eiropas Savienības raksturu un varbūt pat eh, to sagrautu. Mēs pat eh, riskējam ar uh, likvidēšanu. Ja mēs paskatāmies uz terorismu, mēs saprotam, uh, ka Eiropa mums ir vajadzīga. Katrs atsevišķi nav spējīgs atrisināt šādas problēmas. Protams, mums ir arī jāuzmanās, lai šie eh, centieni nebūtu uh, pārāk uh, asi, lai mēs uh, neatteiktos no kopienas metodas individuālu lēmumu vārdā, kas ir daudz mazāk demokrātiski. Tad Eiropas parlaments būs vēl mazāk iesaistīts. Eiropas politikas tālāk virzībā. Jautājums par to, kā dalību valstu parlamentus varētu vairāk iesaistīt. Rija Omena ir teikusi, ka mums nevajadzētu darboties pelēkajā zonā. Protams, pie dažādiem dosjiem mēs darbojamies ar dažādu ātrumu. E, tika izteikta ideja izveidot parlamentu nedēļu vai tādu kā parlamentu samitu, kur mēs varētu kopīgi apspriesties par Eiropas komisijas darba plānu. Tas varētu būt solis uz priekšu, varbūt mēs varētu to darīt sinhroni, un tad visi būtu vienā līmenī. Visi iegūtu vienādu informāciju un varētu piedalīties debatēs. Dzeltenā karte bija instruments, par kuru man ir radies iespējas, ka tas ir tāds kā aizsardzības instruments. Ar dzelteno kārti mēs visu laiku mēģinām pret kaut ko vērsties un divas reizes šis instruments ir bijis efektīvs. Vairākus gadus esmu darbējies Kosakā un esmu redzējis, ka daudzi ļoti izmisīgi meklē citus parlamentus, mēģina gūt viņu atbalstu, kas pašiem varbūt liekas pat apšaubāmi. Bosvelkungs runāja par ko pozitīvu, par zaļo karti. Nu, te varētu runāt par Eiropas politikas skatīšanu pozitīvā gaismā. Par to vajadzētu diskutēt, jo pašlaika komisijai ir iniciatīvas monopols. Nec mums, nec padomē nav šāda iniciatīvas tiesību. Ja dalībvalstu parlamentiem būtu iniciatīvas tiesības, tad to visu vajadzētu diskutēt tādā plašākā institucionālā ietvarā. Bet es domāju, ka mums vajadzētu skatīties pozitīvi uz tālāko Eiropas attīstību. Nevajadzētu vienmēr bažīties, ka viss noies greizi vai e, ka viss ir jāvērtē negatīvi. Tieši tāpēc nāsmu pārāk liels sarkanās kartas piekritējs. Paldies! Tagad e, Rumānijas e, parlamenta pārstāve Anna Birča. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšādātāji! Gribētu jūs sveikt par šīs ļoti interesantās sanāksmes organizēšanu eh, ļoti labā laika periodā. Protams, pašlaik uh, apstākļi ir ļoti sarežģīti gan Eiropā, gan pasaulē. Pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē mēs pieredzam jaunu krīzi. Šī jaunā krīze piepildējas daudzām citām krīzēm, ar ko mēs esam saskārušies kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Ekonomiskās finanšu krīzes, populistu spēka pieaugums, ekonomiskais sabrukums, konflikts austruma Ukrainā, terorismu parādīšanās, hibrīda karš, pilsoņu karš, nelegālā migrācija un tagad atkal terorisms. Pašreizējais um, ārlietu un drošības konteksts liek mums pievērst īpašu uzmanību un meklēt reāls atbildes uz izaicinājumiem, kuriem mums ir jācās pretī kopā. Uh, Ja mm, pēc tam, kad konvents nāca klajā ar konstitūcijas līgumu, antieiropiskās kustības mēģināja, tām izdevās pārliecināt lielāko daļu pilsoņu, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par uh, sabiedrības uh, sabrukumu, un tāpēc divos referendumos konstitucionālais līgums tika noraidīts. Konstitucionālais līgums nebija ceļš uz valstu federāciju, bet e, šāds līgums vai projekts, kuru tiktu runāts par to, ka Eiropas ir vajadzīgs vairāk, ir maz ticams. Šī attiek, šo attieksmi ir grūti izskaidrot. Visos šajos gados ir pausta piesardzība attiecībā uz tālāku Eiropas Savienības padziļināšanu, un mēs Eiropas Savienībā vairs tik ļoti neusticamies. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jārīkojas ārkārtīgi ātri risinot krīzes, dažkārt izējot no sava juridiskā ietvera. Tādējādi sāk parādīties bažas par tās leģitimitāti un atbildīgumu, kā tas atklājās finanšu krīzes laikā. Šī paradigma par Eiropu, kas būtu vēl tuvāka pilsoņiem, ir vēl vairāk vajadzīga kā jebkad iepriekš. Ir vajadzīga arī efektīvāka un pragmātiskāka savienība, kas ļautu mums stāties pretī izaicinājumiem. Eiropas parlaments nāca klajā ar priekšlikumu, ka jebkādus tālākus līguma grozījumus vajadzētu veikt tad, kad vajadzētu vairāk nodrošināt integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu veikt šādus integrācijas pasākumus balstoties uz Eiropiešu politisko gribu, un tas būtu jādara daudz struktūrētākā veidā, tiem nevajadzētu būt ārkārtas pasākumiem. Uh, Tagad es gribētu jums pastāstīt par nesnējiem aicinājumiem pārtraukt Schengenas līgumu, ņemot vērā migrantu plūsmas un teroristu uzbrukumus 13. novembrī. Neiedziļināšos detaļās. Ikvienā sanāksmē jūs esat dzirdējuši no manas puses par to, ka bija ļoti negodīgi neiekļaut Bulgāriju un Rumāniju Schengenā, kaut arī Rumānija darbojas kā de facto Schengenas locekla kopš 2010. gada. Un mēs arī uh, Eh, aizsargājam otru garāko Eiropas Savienības ārējo robežu un darām to ļoti labi saskaņā ar pēdējo Frontex ziņojumu. Praktiski Rumānija katru dienu nodrošina drošību un stabilitāti ļoti uh, sprādzien bīstamā reģionā un nodrošina līdz ar to drošību ikvienam Eiropas Savienības pilsonim. Gribētu norādīt, ka Schengena ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem pastiprinātai sadarbībai Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc Rumānija uzskata, ka Schengenes akī vajadzētu saglabāt un aizsargāt. Uzskatām, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu rēģēt uz drošības apdraudējumu, ierobežojot eh, pārvietošanās brīvību. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīgas reformas Eiropas Savienībā, taču mums ir jābūt konsekventiem attiecībā uz principiem un vērtībām, kas ir Eiropas uzbūves pamatā. Tieši tāpēc mana komiteja Rumānijā eh, atbalstīs mērķus padziļināt Eiropas Savienības politisko integrāciju un tāda institucionālā ietvera veidošanu, kas uh, nodrošina nediskriminējošu attieksmi pret dalībvalstīm, kas atbalsta pamatvērtības un Eiropas Savienības principus, atbalstot jebkādu pieeju, kas ļautu vienkāršot lēmumu pieņemšanu. Šī pašreizējā krīze nodrošinās to, ka Eiropas Savienība būs spēcīgāka un vienotāka, ka attieksme pret visām dalībvalstīm būs godīgāka un nenotiks nekāda sašķelšanās. Mēs aicinām uz to, lai mēs darītu visu, lai pēc šīs krīzes mēs būtu vienotāki un spēcīgāki. Paldies! Tagad no Itālijas parlamenta Andrea Macioti de Celso lūdzu. Paldies, es arī vēlētos pateikties par šo iespēju piedalīties šajā sanāksmē, un tas ir piemērs tam, eh, kam vajadzētu notikt biežāk, proti šādam dialogām starp Eiropas Savienības parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, ka daudz kolēģi atzīmē, mēs eh, esam tādos laikos, kas ļoti atšķiras no visiem iepriekšējiem. Eh, dažādās krīzes, kas mums ir bijuši iepriekš, atšķiras no pašreizējās krīzes, jo šī krīze ir saistīta ar pašiem mūsu sabiedrības pamatprincipiem, mūsu kontinenta e, eksistences pamatprincipiem, un tādēļ ir svarīgi, lai šajā fāzē Eiropa spēlētu būtisku lomu. Es lielā mērā piekrītu tam, ko sacīja Angela kungs. E, demokrātijas trūkums e, ļoti bieži tiek pārspīlēts. Man liekas, ka patiesā problēma daudzos gadījumos ir attālums, kāds ir starp Eiropas Savienības institūcijām un uh, vietējiem parlamentiem un Eiropas iedzīvotājiem. Mana pieredze no savas valsts parlamenta rāda, ka tā uzmanība, kas, eh, ko vietējais parlaments pievērš un ko pilsoņi pievērš likumdošanas procesiem šeit Briselē, lēmumu pieņemšanas procesiem šeit Briselēm, ļoti bieži neatbilst tam eh, svarīgumam, kāds šiem jautājumiem piemīt. Ļoti bieži uh, tiek uzskatīts, ka pastāv kaut kādas diskusijas starp dalībvalsti un Eiropu, nevis uh, par politiskiem aspektiem, kas ir saistīti ar lēmumu pieņemšanu. Un tas arī ietekmē attiecības. Vairums eh, likumdošanas, kas uh, pārvalda mūsu valstis, tiek radīti tieši Eiropā, bet uh, tas netiek uz uzlūkots kā kopējs process, ko veic ES institūcijas un dalībvalsts parlamenti. E, tas drīzāk tiek uzlūkots kā konfrontācijas starp dalībvalstīm un Eiropas institūcijām. Un tas ietekmē pilsoņu viedokli, un tieši uh, uz to būtu jāvērš mūsu pūliņi. Tātad visi tie svarīgie komentāri, kas šeit izskanēja par institūciju sadarbību, par izmaiņām institūciju sadarbībām. Uh, Viss tas, kas ir minēts eh, Bresau kungs un Brokungs ziņojumā, tas viss būtu jāņem vērā un jārealizē. Es negribētu atkārtoties par eh, tiem punktiem, kas jau tā tika labi aprakstīti, bet eh, tātad komisijas un parlamenta fiziska klātbūtne tās attiecībās ar dalībvalstu parlamentiem ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Es zinu, ka Timerman kungs paziņoja, ka ir nepieciešama uh, Uh, lielāka komisāru klātbūtne, Eiropas komisijas klātbūtne. Jā, bet uh, ir svarīgi, lai šī klātbūtne uh, būtu arī parlamentu līmenī, ne tikai atsevišķu politisko partiju līmenī, bet tiešām attiecībā uz sadarbību konkrēti tiesību aktu izstrādē. Un es domāju, ka būtu svarīgi vērst sabiedrības uzmanību ne tikai uz parlamentu deputātu uzmanību, mēdīju uzmanību uz to, ka noteikti tiesību akti, kas ir ļoti svarīgi, tiek apspriest Eiropas Savienības līmenī un kā tas notiek. Un šobrīd šis priekšstats ir ārkārtīgi neprecīzi izplūdes. Cilvēkiem liekas, ka likumi nāk kaut kur no kaut kurienes ļoti augstu, ļoti tālu un ļoti nesaprotami. Paldies! Paldies! Ungārijas Nacionālās asamblejas pārstāvis uh, eh, Matijas Virka Firplakungs. Dāmas un kungi, mēs eh, piekrītam tam, ka kopš eh, Lisabonas līgums stājies spēkā, mēs neesam veiksmīgi izmantojuši visas tās potenciālās iespējas, kas līgumā ir iestrādāts. Un tieši tādēļ mēs apsveicam šo te uh, šo centienus kopīgi domāt par to, kā uzlabot procesus. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs darbotos, meklējot iespējams risinājumus, risinājumus, kas neliek mums grozīt pašus līgumus, kā to pasvītroja Brokungs un Kozak darba grupa, kas ir pastiprināts dialogs Mm, pāstiprinā, ir pastiprinājuši šo te zaļās kartes procedūru un uzlabojas dzeltenās kartes procedūru. Tā kā izskanēja vairāk pozitīvu priekšlikumu par zilās un eh, par, es atvainojos, zaļās un zeltās kartes izmantošanu. Un eh, tas ļauj dalībvalstu parlamentiem esošā likumdošanas ietvarā labāk izmantot eh, savas likumīgās iespējas. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, eh, lai uzlabotu mūsu darbu, un tas savukārt varētu novest eh, pie attiecību padziļināšanas, mm, par ko runāja jau vairāk iepriekšēji runātāji. Es vēlējos atzīmēt, dāmas un kungi, ka Dalībvalstu parlamentu locekļi ir tie, kas vistuvāk atrodas savu valstu pilsoņiem. Tieši Nacionālā parlamentu uh, deputāti vislabāk orientējas savu pilsoņu vēlmēs, uh, zina, kāda ir atmosfēra, kas valda valstī un kāda ir attieksme pret Eiropas parlamentu. Un, ja devītajā punktā ir noteikts, ka ir nepieciešama labāka sadarbība starp dažādām parlamentārajām komitejām, tad es tam piekrītu, tas ir ļoti svarīgi. Tātad, kad mēs runājam par konverģences programmu, tad varbūt ir nepieciešams mazāk eh, dalību valsts specifisko rekomendāciju, bet eh, runājot par migrāciju, eh, te jāsaka, ir jāstiprina aizsardzība, kopējā aizsardzības politika, un tas nozīmē arī tiešāku sadarbību ar NATO, un šīs sadarbības eh, tāda padarot šo sadarbību eh, redzamāku. Mums ir nepieciešams mainīt arī savu politiku attiecībā pret drošām trešajām valstīm. Un šis darba dokuments ir tieši tāds darba dokuments, kas varētu mm, izraisīt pozitīvas pārmaiņas, neizman, nemainot pašus līgumus. Un e, gala rezultātā mums būs vairāk Eiropas, kā arī mēs to vēlamies. Paldies, e, cienījamie e, kolēģi. Runātājs saraksts ir izsmelts. Tālāk vēlējos dot vārdu Mercedesē un pēc tam Markam Anželam. Paldies, priekšsēdētājiem. Protams, ka nav mums pietiekami daudz laika, lai pēc būtības varētu iz, apspriest visu dzirdēto. Visu esam piefiksējuši un, protams, arī būsim ļoti pateicīgi visiem parlamentāriešiem, ja jūs mums arī varētu uh, rakstiski nosūtīt savus komentārus, savas runas, lai mēs tad arī mierīgāk to visu varētu izanalizēt. Es aprobežošos ar dažiem punktiem. Pirmā lieta ir tāda, ka ar mūsu ziņojumu galveno tēmu par Lisabonas līgumu potenciāla izskatīšanu. Es domāju, ka šeit ir visai liela vienprātība, liela konverģence, un to tiešām mēs augstu novērtējam. Uh, Ļoti daudzos gadījumos arī izskanēja aicinājumi padziļināt atsevišķas tēmas, atsevišķus jautājumus, to noteikti darīsim. Jo īpaši es domāju, ka arī ļoti spēcīgi un skaļi izskanēja jautājums par Nacionālo parlamentu lomu ļoti sarežģītajā likuma pieņemšanas procesā Eiropā. Šis jautājums ir uh, svarīgs, no tā mēs nevarēsim izvairīties. Ja mēs vēlamies iet uz priekšu, integrēt vairāk mū, politiski mūsu kontinentu, tad uh, noteikti šis jautājums būs jāapspriež ļoti daudz dažādu iemeslu dēļ, kas jau izskanēja. Jo īpaši tā iemesla dēļ, ka labākās, lab, lab, arī labāks uh, attiecības starp dažādiem iesaistām pusēm varētu arī tikt īstenots ar šo daudz līmeņa pārvaldību. Es esmu pati savulaik sēdājusi reģiona komitejā un šī daudz līmeņa pārvaldība ir vienīgais risinājums, kā labāk pārvaldīt tik sarežģītu kontinentu, kompleksu kontinentu, kāds ir mūsējais, lai arī to nu, nodrošinātu nepieciešamo demokrātiju, ņemot vērā dažādās mūsu vēstures un kultūras mantojumu par jautājumu, kas ir saistīti ar šīm kārtiņām, tad kopā ar kolēģi Broku mēs eh, par to visu vēl domāsim un strādāsim, raudzīsim, kas eh, mums ir atļauts līguma kontekstā, par vispārējo būs jādomā ārpus līguma, eh, jāskatās, kā būs šie struktūrātie aspekti, bet es domāju, ka jau Lisabonas līguma ietvarā mēs varam konfigurēt procedūru un to visu koordinēt uh, starp iesaistītiem pusēm - komisija, padome, Eiropas parlaments, Nacionālā parlamenta pārstāvi - izkonfigurēt tādu procedūru, kas mums ļauj nu, savā ziņā arī varbūt izeksperimentēt darba metodi. Un uh, lai jau tad arī to visu izanalizētu ne tikai komisija, bet lai arī to varētu izanalizēt uh, parlaments un padomu. Un nu, noslēgumā vēlos arī pateikties pārstāvim no Turcijas parlamenta. Jūsu klātbūtne šodien mums ir ļoti svarīga, jo Turcija tagad piedalās arī jo, šajā iestāšanas procesā. Jūs, ak, jūs aktīvi piedalāties arī mūsu sarunās, tas ir ļoti vērtīgi un ar lielāko prieku turpināsim arī šo dialogu šaubu nav, kā lai risinātu šos visus aktuālos izaicinājumus, Turcijas ieguldījums būs absolūti fundamentāls. Paldies! Thank you, Mark! Paldies, Lūdzu, Mark! Paldies, Danuta, par doto vārdu. Runāšu īsi. Tad jautājumi par uh, līgumu nemainīšanu. Uh, Ehm, nu, tādēļ, ka mainīt līgumu nozīmē atvērt Pandoras lādi, un otrkārt mēs jau daudz ko varam darīt līgumu uh, eh, ietveros. To jau minēja arī referenti, Bresokundze, Broka kungs par to runāja, sniedzot daudz dažādas piemēras, arī citi kolēģi minēja piemērus. Viena lieta, ko neminēja ieved uh, eh, runā. Eiropas parlamenta specializētās komitejas. Tām noteikti ir eh, jāizvērš arī ciešāk sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem. Nacionālajos parlamentos bieži vien mēs mēģinam izveidot tādu kā Eiropas elīti nacionālajos parlamentos un um, jāstrādā, lai nac, tā, lai nacionālajos parlamentos būtu gan vietēja, reģionālā, nacionālā dimensija, un tad mēs uh, iegūsim šo Eiropas uh, līmeni. Uh, neradīsim nacionālajos parlamentos kādu Eiropas eliti, nē. Dažādie jautājumi ir jāskata dažādās specializētās komitejās un augsts novērtēja arī Gērens kunga minēto ideju par to, ka būtu nepieciešama grupa, kur strādātu tieši pie dalītās kompetences jautājumiem par Eiropas attīstības fondu, viņš minēja, un augsts arī novērtēja Lainena kunga priekšlikumu. Viņš teica, ka mums ir sinhronizētākā veidā jāstrādā uh, vien paralēli. Arī šī nedēļa, kur mēs kopā varam diskutēt, debatēt par ikgadējo darbu programmu, šīs ir idejas, kas iet ļoti uh, labos virzienos. Visbeidzot, uh, par zaļo kārtiņu esam daudz un dikti par to runājuši, joprojām par to runājam. Uh, sākumā mēs runājam par zaļo kartiņu un pēc tam šo stiprināto politisko dialogu. Tas jau arī tas ir. Mēs nevēlamies, lai Nacionālajā parlamentā tagad nāktu klajā ar kādu likumdošanu, ir nepieciešams dialogs, kur komisija teikt, jā, šī varbūt ir ideja, ko labāk būtu apspriest Eiropas līmenī, jā, risināt eh, Eiropas līmenī, tad, lai Eiropas parlaments izstrādā savu zaļo balto grāmatu. Uh, visu veicām šīs nepieciešamās konsultācijas, nu tā to mēs arī redzam kose. Man ir ļoti liels prieks par to, ka esat organizējuši šo uh, sanāksmi ar nepacietību gaidu arī pēcpusdienas sanāksmi. Apsveicu Dāņutu un arī kolēģis no Kosek delegācijas Eiropas parlamentā. Partneri, jūs tiešām esat ļoti svarīgi un vērtīgi. Kosek uh, tagad ir. Uh, Ah, jauna komisija, jauns parlaments, Kausek ir tiešām ļoti pozitīva atmosfēra un arī nākamo gadu laikā sagaidījuši sadarbību. Lielas paldies tev, Mārk! Divas lietas pirms eh, dodamies pusdienu pauzē. Mums arī tas ir ļoti svarīgi. Ir ļoti daudz dažādu sadarbību platformas, eh, kur sadarbojamies mēs, Eiropas parlaments, Nacionālajā parlamentā. Ar šo sanāksmi mēs arī izveidojam platformu eh, darbam pie jautājumiem, kas mums ļoti tuvu sirdī, ir tuvu mūsu komitejas kompetencē. Liešām liels paldies visiem, kas piedalījās šajās sarunās. Tas ir pirmais solis mūsu turpmākajā sadarbības procesā un arī vēlos apliecināt, ka mēs adekvāti atbildēsim arī uz um, šo vēstuli Tā nav vienkārši vēstule, kas pazudīs vienā no mūsu daudzajiem plauktiņiem Eiropas parlamentā. Tiekamies 4. salonā. Pirmais stāvs, kaut kur vēl labi, noteikti atradīsiet. Tur tā ir tā daļa, kur ir e, eh, restorāna. Paldies.